kā par pirmo, pa 68, kurš par? Kurš pret? Norādīts. 67 par. Pret. Atturas norādīts. Itra 13 par. Pret. Atturas norādīts. 69 par pret atturas noraidīts. Tāda konsolidētājs grozījums viens par pret atturas pieņemts. 79 par pret atturas norādīts. 80 par pret atturas norādīts. 4, 81, itri 14, tran 9, tie ir vien tie paši grozījumi. Kurš par? Pret atturas norādīts Šeit mums jāpārbauda elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Tālāk kompromiss divi. Kompromiss grozījums divi. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 84 par. Pret. Atturas noraidīts. Tālāk konsolidētājs grozījums 3 par. Pret. Pieņemts. Atsevišķi balsojums par konsolidēto grozījumu 3. Kurš par? Pret. Tas mums jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Atkārtošu vēlreiz. Mēs tagad balsojam par papildinājumu par eh, konsolidēto grozījumu 3. Man tas ir 4. lapusē. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Zaļiem ir viens pa daudz. Vai kāds neskaidrības vēl ir? Vēlreiz Mēs tikko kā balsojām par konsolidēto grozījumu 3. Un mums ir eh, jāveic atsevišķi balsojums. Tur ir runa par banking sistēmu, atsevišķi balsojums. Tur ir eh, referents un ēnu referenti vienojušās par šo sistēmu. Un par to mums vēlreiz ir elektroniski jāpārbauda, jo gan izvēl neviens nepacēla roku, un tā kā tas nav skaidrs, tad Vēlreiz elektroniski balsojam. Trīs kolēģi vēl nav nobalsojuši. Ja jūs vēlaties, lūdzu, balsojiet. Tagad beidzam balsot. 39 pret 20 ir noraidīts. Tā mēs pārleksim, proti. Atsevišķais balsojums saraksts. Man tas ir 24, 24 no 24. Vai jūs atradāt, kur tas ir? Esat sagatavojušies? Beigās. Tas ir balsojums sarakstu beigās. Es nezinu, kā jums tas ir, bet tur ir uh, atsevišķi balsojums. Vai jūs tagad visi atradāt, esat spējīgi nobalsot tagad? Jā, redzu, ka piekritat. Tagad sākām balsot par 85. Kurš par? Kurš pret? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Trīsdesmit divi pār, divdesmit astoņi pret, tātad pieņemts. Visi pārieši līdz ar to atkrīt. Tālāk atgriežamies atpakaļ. Pie septītās lapuses un balsojam par Itri 17. Es drusku pagaidīšu, lai katrs no jums atrod attiecīgo punktu. Balsējam par itri 17 pār. Pret. Atturas. Noraidīts. Pārmējām pie kompromisa grozījuma 4. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk pārējiem pie grozījuma 9 par pret atturas noraidīts. 114 par pret atturas pieņemts. Divi identiski grozījumi - 117 un 10 par pret atturas atturas pieņemts. Desmit tagad par, pret, atturas norādīts. Pārējām pie 118 par, pret, atturas pieņemts. 119 par, pret, atturas norādīts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 atturas pieņemts. 111 par. 11. 11 par. Pret. Atturas pieņemts. 127 par. Pret. Atturas norādīts. Tālāk balsosim par 12 par. Pret Atturas norādīts. Tālāk itra 19 par pret atturas pieņemts. Tālāk 13 par pret atturas pieņemts. Tālāk pārējiem pie 14 un itra 20 par pret pret atturas pieņemts. Itra 21 par pret atturas pieņemts. Kompromis 5 par pret atturas pieņemts. 133 par pret. Tas nebija skaidrs. Balsosim elektroniski. 133 elektroniski balsojam. 133 elektroniski balsojam. Vai visi nobalsojāt? Tautas partija divi pa daudz. Viens vēl pa daudz. Tagad ir pareizi. Beidzam balsot. 44 pār, 21 pret, pieņemts. 134 par pret atturas pieņemts. Tālāk. 137 par pret atturas pieņemts. 138 un 3, trāna 16 par pret atturas noraidīts bet tomēr labāk pārbaudīsim. Trām 16 un 138 grozījums, jo nebijām vispār pārliecināti. Vai visi nobalsojāt? Tautas partija. Viens pa daudz. Varbūt, ka viens kolēģis. Jā. 27 pār, 37 pret, ļoti skaidri norādīts. Itra 24 pār. pret atturas pārbaudīsim. It 24 jāpārbauda elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Tālāk, 14. lapusē. Pa 152. mums jābalso. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 153 par. Pret. Atturas norādīts. Itra 26 par pret atturas noraidīts. Par groziem 17 par pret atturas noraidīts. Itri 27 un Trēnu 18. Pa tiem kopā. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts, jā, ja? pareizi, jā. 157. Tas atkrīt. Tālāk arī. Tālāk par 167. Man tas 16. lapusē. Kurš par 167? Sabina Vilsa. Tas ir 16. lapusē. Kurš par? Kurš pret? Atturis norādīts. 166, 168 un 170. Par tiem jābalso kopā, jo viņi ir identiski. Kurš par? Pret? Atturas norādīts. 169 par pret atturas noraidīts. 175 par pret Tas ir pieņemts, bet mēs pārbaudīsim. 175. balsojam elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Ir pieņemts. Tran 21 un 22 atkrīt. Tālāk pārējām pie 176 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 177 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk ir uh, apsvērumi. 20. Sākam ar 20 par. Pret. Atturas. Pieņemts.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 Itri 3 par pret atturas pieņemts. 28, 29 identiski par pret. Nav skaidrs, mēs pārbaudīsim, bet laikam būs norādīts. 28, 29 pārbaudām elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Tautas partija. Viens par daudz. Tagad viss kārtībā, pasauli kārtībā. Līdz ar to noraidīts. 31 par pret atturas noraidīts. 30 par, pret, atturas noraidīts. Itri 4 par, pret, atturas pieņemts. 32 par, pret, atturas noraidīts. 33 un tran 2 kopā par, pret, atturas pieņemts. 34. atkrīt. Balsojam par grozījumu 1 un 35, tran 3 un litri 5 kopā. Kurš par? Pret. Atturas. Nav skaidrs pārbaudīsim elektroniski. Visus četrus grozījumus kopā. Vai visi nopasojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. 36 par. Pret. Norādīts. 37 par. Tre, pret. Autors norādīts. 38 par pret atturas pieņemts. Tālāk 48 treneris par pret atturas norādīts. 49 par itri 8 atvainojos, tikai 49 un itri 8 kopā par pret atturas nu, pieņemts. Itri 7 par pret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 atturas noraidīts. Pārlecam tālāk uz grozījumu 3 un itri 10. Kurš pār? Pret. Atturas noraidīts. Itri 11 pār. Pret. Atturas noraidīts. Tad 66 par. Pret atturas norādīts. Tran 7 par pret atturas pieņemts. Tālāk pārējām pie pirmā galīgā balsojuma par šo priekšlikumu elektroniskā vienmēr sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. 45 pār 15 nē, 3 atturējušies. Tāda galīgais balsojums par likumdošanas rezolūciju, kā viskopumā sākam balsot, kā vienmēr elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. Tad jautāšu referentam. Vai, jā, Es saku jā vārdu. Kris? Yeah. Par pēdējo balsojumu kāda bija skaitļi? 47 favor. 47 par, 17 pret un viens atturējies. Tas bija otrajā balsojumā. Um ein... Um. Lai saņemtu mandātu, un es zinu skaitu precīzi, ir vajadzīga 35, 35 balsojam šajā sastāvā. Tālāk, tādēļ mums vajag elektroniskai balsot par mandātu piešķiršanu. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Omar kungs, jums ir eh, mandāts, es jūs apskaužu. Ich begrüße, das habe ich heute Morgen schon gemacht. Jau, kā šorīt teicu, sveicu Franko Bonanīni, kā pilntiesīgu locekli mūsu komitejā, sirsnīgi sveicu jūs šeit, mūsu komitejā, un es ceru uz labu sadarbību. So, wir arbeiten uns heute vor. Tagad, uh... Sākam ar vienkāršākajiem ziņojumiem un strādājam turpinot ar grūtākiem ziņojumiem. Varbūt eh, mēs varētu panākt klusumu zālē. Tie kolēģi, kas negrib vairs turpināt piedalīties balsojumā, lūdzu atstājiet zāli klusām. Vielleicht können die Shadow Varbūt ēnu referenti arī varbūt var runāt ārpus uh, šīs zāles durvīm. Un, Un es labprāt sāktu balsojumu par Franko kunga ziņojumu par septīto vīdes rīcības programmu. Sastais grozījums par. Pret. Autors noraidīts.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 atturas noraidīts. 111. Pārvaldīsim 111. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Atvainojos, saka priekšsēdētājs. 109. ir tas, par ko mēs tagad balsojam, mana kļūda. Tātad balsojam par 109. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot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 pret, atturas, noraidīts. 115. par, pret, atturas, noraidīts. 116. par, pret, atturas, noraidīts. 117. par, pret, atturas, noraidīts. 118. par, pret, atturas, pieņemts. 119. par, pret, pret, atturas, norēdīts. Septītais grozījums par. Vai jūs vēlaties pārbaudīt elektroniski? Tātad 119. grozījums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts ar nelielu balstu pārsvaru un tomēr septītais par. Uz veselību pret. Atturas pieņemts. 120. par. Pret. Atturas noraidīts. 121. par. Pret. Atturas noraidīts. Agrī viens par. Pret. Atturas noraidīts. 122. par. Pret atturas norādīts. 124. par, pret, atturas norādīts. 123. par, pret, atturas norādīts. 125. par, pret, atturas pieņemts. Agri 2 par, pret, atturas norādīts. Tālāk 127. Tas ir divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. 128. grozījums par pret atturas noraidīts. 128. par pret atturas pieņemts, jā? Ja? Pieņemts. 129. par pret pret, atturas pieņemts. 130. par, pret, atturas pieņemts. 131. par, pret, atturas norādīts. 130. To. pārbaudīsim. Labi. 130. 130. grozījums, par to mēs tagad balsojam. Beidzam balsot. Mensch, die passen ja doch auf. <laughs> nu, kāds tomēr sako līdzi. 131. Par? Pret? Atturas? Noraidīts. 132. Par? Pret? atturas, noraidīts. 133. par. Pārbaudīsim 132. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Uzticieties priekšsādātājiem, tas ir noraidīts. 133. par. Pret. Atturas noraidīts. Astotais. Divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemta. Otrā daļa par. Pret. Atturas noraidīta. 134. par. Pret. Atturas pieņemts. Agrī 3. Divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas noraidīta. Otrā daļa? Nē. Tad balsosim par 135. grozījumu par. Pret. Atturis noraidīts. 136. par. Pret. Atturis pieņemts. 137. par. Pret. Atturis noraidīts. 138. par. Pret. Atturis pieņemts pieņemts. 139. par pret atturas pieņemts. 141. par pret atturas pieņemts. 9. grozījums. Jā, 9. par pret atturas. Vēlreiz. Balsosim par devīto grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Tad tagad jābalso par otro daļu agrī četri grozīmā. P par? Pret? Atturas noraidīts. 140. par? Pret? Atturas noraidīts. 142. par? pret atturas pieņemts. 143. par pret atturas pieņemts. 144. par pret atturas pieņemts. 145. par pret pieņemts. Man tiek teikts. 146. par pret pret, atturas norādīts. Pārbaudīsim 148. grozījumu elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Ar nelielu balsu pārsvaru, bet tomēr pieņemts. Labi, ka pārbaudījām. 147. par. Pret. Atturas pieņemts. 148. par pret atturas norēdīts. 149. par pret atturas norēdīts. 152. par pret atturas norēdīts. 153. par pret atturas norēdīts. 154. Atvainojos, es par ātru pateicu. Tas ir pieņemts. 154. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 155. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 156. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Konsultētais grozījums numur viens par pret atturas pieņemts. Tad pāriesim pie otrā kompromisa par pret atturas pieņemts. Tad trešais konsultētais grozījums par pret atturas pieņemts. Un tad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 169. divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīta. Pārbaudīsim. Jā, labprāt varam pārbaudīt. Ham alle. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Paldies! No šajienas izskatījās savādāk. 170. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Un otrā daļa 170. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 171. divās daļās. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. 173. un agrī 9 kopā par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudīsim. Liberāļi arī balsoja, bet nu pārbaudīsim. So, ham alle. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Nu, jā. Man laikam jālabo sevi. Nu, neko vairāk neteikšu. 174. par pret atturas noraidīts. 16. trejās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. Un trešā daļa. Jā, par trešo daļu arī vēl jābalso par pret atturas pieņemts. Tad tagad balsosim par 175. un agrī 11. grozījumu par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim abu šos grozījumus. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 178. pirmā daļa, un otrā daļa būs ar multisku grozījumu, bet tagad pirmā daļa par. Pret. Atturas noraidīts. Un līdz ar to otrā daļa atkrīt, un uh, tagad balsojam par 178. par pret, atturas noraidīts. 181. par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudīsim 181. Haben alle abgestimmt? Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Norēdīts. Dažkārt liberāļi tomēr ir svarīgi. So. Jā. 177. atkrīt. 179. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 180. par. Pret atturas. Pārbaudīsim mm, elektroniski 180. <clears throat> Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 182. Atvainojos, uzreiz pārējām pie 12. agrī grozījuma, un šeit ir trīs daļas. Pirmā daļa par pret, atturs noraidīts. Otrā daļa par atkrīt. Tātad pirmo daļu pārbaudīsim elektroniski 12. agrī grozījumā. Hm? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa, par to arī balsojam par. Pret. Atturas pieņemts. Trešā daļa par. Pret. Atturas noraidīta. 183. par. Pret. Atturas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 pret, atturas noraidīts. 192. par, pret, atturas nav skaidrs. Balsosim par 192. elektroniski. Sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 193. par pret, atturas noraidīts. 194. par, pret, atturas pieņemts. 197. par, pret, atturas noraidīts. Bet pārbaudīsim varbūt vēl elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Norēdīts. 195. un agrī 13. par. Pret. Atturas norēdīts. 198. par. Pret. Atturas norēdīts. 199. par pret, atturas, noraidīts. 198 un agrīt 14 par, pret, atturas, noraidīts. 19. pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par 19. grozījumā pret atturas pieņemta. 20. par pret atturas pieņemts. Agrī 15 par pret atturas pieņemts. 20. par es atvainojos 200. par pret atturas pieņemts. 201. atkrīt, ir atsaukts, 16. atgrīja grozījums par, pret, atturas pieņemts. 202. par, pret, atturas pieņemts. 203. nē, 204. par, pret, atturas norēdīts. 205. par, pret, atturas pieņemts.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 Agrī 17. divās daļās pirmā daļa par. Pret. Atturas. Noraidīta. Otrā daļa atkrīt. Un tagad 109. 209. pirmā daļa. Tās ir divas daļas. Tātad 209. grozījums pirmā daļa par. Pret atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīta. Pārbaudīsim 209. grozījumu. Pirmā daļa un tad otrā daļa. Sākam balsot. Ja viss nobalsojuši. Otrā daļa. Balsojam par otro daļu 209. grozījuma pirmajā daļā. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norēdīts. 209. otrā daļa, divās daļās, un no šīs otrās daļas balsosim par pirmo daļu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Otrā daļa par? Pret? atturas noraidīta. 210. par pret atturas noraidīts. 211. 212. kopā par pret atturas noraidīts. 213. par pret atturas pieņemts. 214. par pret atturas noraidīts.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 pret, atturas, noraidīts. 23. par, pret, atturas, pieņemts. 218. par, pret, atturas, noraidīts. 219. par, pret, atturas, noraidīts. 24. pirmā daļa Pirmā daļa, tur ir tikai viens balsojums. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 24. otrā daļa. Un šeit ir četras daļas. Proti otrā daļa. Nu, diezgan traki te ir izdomāts, ko te ēnu referenti ir sagudrojuši. Balsosim. Kurš par? Vai man atkārtot vēlreiz? Tātad. 24. grozījums, otrā daļa un no tās otrā daļa. Par, pret, atturas, pieņemta. Tad pārējais viss atkrīt. 25. grozījums. par pret atturas pieņemts. Man tiek teikts, ka drīz tiks pasniegta kafija, un, protams, kas vēlas tēju, būs arī pieejama tēja, tas tā kā puslaikā. Um, 220. grozījums par pret atturas noraidīts. 221. par pret atturas noraidīts. 222. par pret atturas noraidīts. 223. Pārbaudīsim 222. Vai visi nobalsojuši? Tautas partijai viens par daudz. Pieņemts. 223 par pret atturas pieņemts. 28 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Būs labāk. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Ist abgelehnt. Noraidīts. 224. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Nē, neesmu drošs. Pārbaudīsim par 224. elektroniski nobalsosim. Sākam balsot, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Vajadzētu būt pieņemtam, bet nu, jā. Beidzam balsot. Ir pieņemts. 225. par pret atturas noraidīts. 226. pirmā daļa. Tur ir divas daļas. Pirmā daļa, tātad balsojums pa daļām, pirmā daļa 226. grozījumā par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 226. grozījuma otrā daļa, tas viss atkal divās daļās, balsojums pa daļām, pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta atturas nav skaidrs. Un nobalsosim par šo otro daļu elektroniski. Haben alle abgestimmt? Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Ja tas tā turpināsies, tad mums vajadzēs DIN A3 formāta lapas. 227 par pret Pieņemts. 22.8 par. Pret. Atturas noraidīts. 27. 27. Ar mutisko grozējumu. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 229. Par. Pret. Atturas pieņemts. 28 par. Pret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 pret atturas pieņemts. Tālāk, ejam tālāk. 241. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. Agri 31 par. Pret. Atturas norādīts. Konsultētais 5 par pret atturas pieņemts. 245 par pret atturas pieņemts. 247 par pret atturas norādīts. 248 par pret atturas norādīts. 251 par pret atturas pieņemts. 249 par pret atturas norādīts. 3.3 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas. Nav skaidrs. Balsojam par otro daļu, trīs, trešajam grozījumam. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 250 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Agri 22 par. Pret norādīts. 252 par pret atturas nav skaidrs. Par 252 balsojam elektroniski. Atvainojos, saka priekšsēdētājs 252 elektroniski tagad pārbaudām, vai visi nobalsojat? Beidzam balsot. Pieņemts. liberāļi ir ar kļūdījušies. Vici priekšsēdētājs liberāļiem saka, ka liberāļi nepareiz balsojuši. Tas bija skaidrs, jo mēs balsojam par 252 tagad. 252. Vēlreiz par 252 elektroniski balsojam. ja domājat, ka nevajag, tad tā ir liberāla problēma. Tad vienkārši nedarīsim to. Labi, turpinām. 253. Man nav nekāda patika to visu darīt. 253. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Tālāk. 255 par pret atturas norādīts. 256 par pret atturas norādīts. 257 par pret atturas norādīts. 258 par pret atturas norādīts. 259 par pret atturas norādīts. 260 par pret atturas pieņemts. 261 par pret atturas pieņemts. Konsolidētais 6 par pret atturas pieņemts. Mēs varam pārlekt uz 28. lapusi. 276 par pret atturas norādīts kaut gan vēlreiz par 276. par pret atturas norādīts 273 par pret atturas pieņemts 274 par pret atturas pieņemts 1075 par pret atturas pieņemts. Kolēģi kungs, ja mēs jums traucējam zvanīt pa telefonu, tad mēs pārtrauksim sanāksmi. Agri 23 par pret atturas norādīts. 278 par pret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 pārējiem pārējiem pie konsolidētā grozījuma 13 par pret atturas pieņemts. Tālāk 284 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas arī pieņemts. Tālāk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 atturas pieņemts. Konsolidētās 14 par pret atturas pieņem, pieņemts. 298 par pret atturas pieņemts. 299 par pret atturas pieņemts. 300 par pret atturas noraidīts. Agri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 pieņemts. Konsultētais 9 par, pret, atturas, pieņemts. 318 par, pret, atturas, pieņemts. Konsultētais 10 par, pret, atturas, pieņemts. 39, daļas balsojam divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas atturas nav skaidrs. Badi, pārbaudīsim elektroniski. Otrā daļa no 39. Vai visu nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. 305 par. Pret. Atturas noraidīts. 326 par. Pret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 atturas noraidīts, 330 par, pret, atturas noraidīts, 331 par, e, atvainojos divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, Tas ir norādīts. 333 par. Pret. Atturas norādīts. 335 par. Pret. Atturas norādīts. 334 par pret atturas pieņemts, 336 par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 Noraidīts. Agri 25 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 341 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 40 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 342 par pret atturas pieņemts. 363 par pret atturas pieņemts. 364 atkrīt. 343 par pret atturas norādīts. 344 pārbaudām 343. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Norādīts. 344 par. Pret. Atturas pieņemts. 345 par. Pret. Atturas norādīts. Tā, tā kā puslaiks.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 atturas pieņemts 350 par pret atturas norādīts 351 par pret atturas pieņemts 352 par pret atturas nav skaidrs. Pārbaudām elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. ar nelielu pārākumu noraidīts. 353 par pret atturas pieņemts. 355 par pret atturas pieņemts. 354 par pret atturas noraidīts. 356 par pret atturas noraidīts. 42 par pret atturas jāpārbauda. 42 pārbaudām. Visi nobalsojāt. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Konsultētājs 11 par pret atturas pieņemts. Tālāk 44 par pret atturas pieņemts. 361 par pret atturas noraidīts. 362 par pret atturas noraidīts. 45 par pret atturas pieņemts. 365 par pret atturas norādīts. 46 par pret atturas norādīts. 366 par pret atturas pieņemts. 367 par pret atturas norādīts. 47 par. Pret. Atturas pieņemts. 368 par. Pret. Atturas norādīts. 48 par. Pret. Atturas norādīts. 369 par, pret, atturas, noraidīts, 370 par, pret, atturas norādīts. 371 par pret atturas un pieņemts. 372 par pret atturas. Nav viss skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski pa 372. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Alde vienam pa daudz ir. Tagad ir. Beidzam balsot. Vai nu es biju par ātru, vai kāds ir par lēnu? Nu, skaidrs, ka pieņemts. 373 par. Pret. Atturas norādīts. Agri 26 par pret atturas norēdīts. 374 par pret atturas norēdīts. 375 par pret atturas pārbaudām. 375 pārbaudām elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ar to pašu vairākumu. 36 atkrit, 37 par, pret, atturas pieņemts. 378 par, pret, atturas pieņemts. 379 par, pret, atturas pieņemts. 49 par, pret, atturas norēdīts. 50 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski, jo tikai 10% no kolēģiem vispār balso, paceļot roku. Pārbaudām elektroniski 50. Vai visi nobalsojat? Beidzam balsot. Ir skaidrs, ka pieņemts. 380 par pret atturas pieņemts. 381 par pret atturas pieņemts. 51. Darīts balsojums divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Pieņemts. Otrā daļa. Par. Pret. Atturas norādīts. 384. 384 par pret, atturas, norādīts. 305 par, pret, atturas, norādīts. 306 par, pret, atturas, pieņemts. Agri 27 par, pret, atturas, norādīts. Agri 28 par, pret, atturas, norādīts.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 saprātīgs balsojums. 397 par pret atturas pieņemts. Konsolidētājs 12 par pret atturas pieņemts. 402 par pret atturas norādīts. 403 par pret atturas norādīts. 404 par pret atturas norādīts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 pieņemts. 49 par pret atturas pieņemts. 410 par 11 kopā par pret atturas pieņemts. Vai tā bija? Jā, pieņemts. 413 par pret atturas pieņemts. 414 un 415 tie atkrīt. Pārējiem pa 400 16, 17, tie ir identiski, kurš par? Es atvainojos, 417. Jā, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 416 un 418 par. Pret. Atturas norādīts. Bet mēs pārbaudīsim. Pat 400. 16 un 18. Pārbaudām, vai visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Norēdīts. 419 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Akri 29 par. Pret. Atturas. Norēdīts. 420 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 421 par pret atturas norēdiet nu, 422 par pret atturas norēdīts nu, 423 par pret atturas norēdīts nu, 424 par pret atturas norēdīts 425 par pret atturas norādīts. 426 par pret atturas norādīts. 427 par pret atturas norādīts. 428 par pret atturas norādīts. 429 par pret pret atturas pieņemts, 430 par pret atturas norēdīts, 431 par pret atturas norēdīts, agri 30 par pret norēdīts, 432 par pret atturas norēdīts. 433 ir divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, ja kāds teica, ka jāpārbauda, 403 trešo pirmo daļu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Mm sociālistiem demokrātiem mēs par daudz. Nekad nevar būt par daudz sociālistu, bet nu šoreiz ir par daudz. Ir pieņemts. Turpinām, un otrā daļa par 43. grozījumu. Sākam balss. Kurš par? Pret? Atturas? Nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Pēc tam balsot. Norēdīts. Ļoti skaidri. 5-4 par. Pret. Atturis pieņemts. 4-3-4. Kurš par? Pret. Atturis pieņemts. 5-3 par. Pret. Atturis pieņemts. 43-5 par pret atturas noraidīts. 43.6 par Četrdesmit trīs seši par pret autors norādīts. Četrdesmit trīs septiņi par pret autors norādīts. Četrdesmit trīs astoņi par pret Atturas norādīts 439 par pret atturas norādīts 440 par pret atturas pieņemts. Agri 31 par pret atkrīt. Tas atkrīt. Tas arī un arī 442 divās daļās. Pirmā daļa par pret pret atturas pieņemts. Otrā daļa 442 par pret atturas norādīts. 443 atkrīt 444 par pret atturas pieņemts. Agri 32 par pret atturas norādīts. 445 par pret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 atturas norādīts, 447 par pret atturas pieņemts. Četrdesmit četrdesmit astoņi par pret norādīts, agri trīs seši par pret atturas norādīts. Atvainojos, tie bija identiski. Mums kopā par tiem jābalso pa 448, 36. Jā, tas jau bija nobalsots un tika norādīts. 449 par. Pret. Atturas norādīts. 57 par. Pret. Atturas pieņemts. 58 par. Pret atturas pieņemts. 450 par pret atturas pieņemts. 453 par pret atturas norēdīts. Agri 37 par pārbaudīsim. 453. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Agri 37 par pret atturas norādīts. 451 par pret atturas norādīts. 59 par pret atturas norādīts. 454 par pret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 62 bija pieņemts, es atvainojos. Bija pieņemts. Jā, es pārskatījos. 62 pieņemts. Es nepareiz pateicu. 64 par. Pret. Atturas pieņemts. 65 par. Pret. Atturas norādīts. 460 par. Pret. Atturas Norēdīts. 46.1 par. Pret. Atturas pieņemts. 63 atkrīt. 462 par. Pret. Atturas pieņemts. 464 par. Pret. Atturas pieņemts. 465 par. Pret. Atturas pieņemts Pieņemts. 466, 66 par, pret, atturas, noraidīts. 467 par, pret, atturas, pieņemts. 468 par, pret, atturas, pieņemts. 67 divās daļās, pirmā daļa par, pret pret atturas pieņemts. Otrā daļa no 67. par pret atturas jāpārbaudas būs. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. 469 par pret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 norādīts 69 divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas norādīts 479 par pret atturas norādīts 480 par pret atturas pieņemts 481 par atturas norādīts. 483. 483 par. Pret. Atturas noraidīts. 484 par. Pret. Atturas pieņemts. 485 par. Pret. Atturas pieņemts. 486 par. Pret. Atturas noraidīts. 487 par. Pret. Atturas pieņemts. 488 par pret, atturas, pieņemts. 489 par, pret, atturas, pieņemts. 70. atkrīt, 490. arī, 491. par, pret, atturas, noraidīt. 492 par, pret, atturas, noraidīts. 71. par, pret, atturas, pieņemts. 493 par, pret atturas pieņemts, 494 par, pret atturas pieņemts, noraidīts, 72 par, pret atturas pieņemts, 495 par, pret atturas pieņemts, 496 par, pret atturas pieņemts, 497 par, pret atturas noraidīts, 498 par, pret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 atturas pieņemts. 502. par, pret, atturas pieņemts. 75. par, pret, atturas pieņemts. 503. par, pret, atturas noraidīts. Tagad apsvērumi. 76. par, pret, atturas noraidīts. 77. par, pret, atturas noraidīts. Tātad pirmais par, pret, atturas noraidīts pret atturas noraidīts. Atvainojos pieņemts. Otrais par pret atturas pieņemts. 78. par pret atturas pieņemts. Nezinu, kāpēc par to nebija kompromiss, bet, nu, ar to noteikti kaut kas ir domāts. 79. par pret atturas noraidīts. 80. par pret atturas noraidīts. Tad eh, trešais grozījums ar mutisku grozījumu, kurš to var pieņemt par pret atturas pieņemts. 81. par pret atturas pieņemts. 82. par pret atturas pieņemts.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 86. par, pret, atturas, pieņemts. 5. par, pret, atturas, pieņemts. 88. par, pret, atturas, pieņemts. 89. par, pret, atturas, noraidīts. 90. par, pret, atturas, pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 97. par pret atturas noraidīts. Ir lūgums pārbaudīt 97. grozījumu. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Tad pagaidīsim vēl. Tagad visi ir nobalsojuši, un līdz ar to arī beidzam balsot. Noraidīts. 86. Nē, atvainojos. 98. Nu, nepareizajā lapusē ieskatījos. 98. par, pret, atturas norādīts, 100. par, pret, atturas pieņemts, 99. par, pret, atturas, noraidīts. 101. par, pret, atturas. <clears throat> Pārbaudīsim 101. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 102. par, pret,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 That was the first part. No. <laughs> Tā bija pirmā daļa. Nav. Labi. Tagad galīgais balsojums. Sākam balsot elektroniski. Pirmais elektroniskais balsojums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 46 par, 5 pret, 2 atturējušies. Un tagad balsosim par rezolūciju. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Arī pieņemts ar lielu vairākumu. Tad uh, sirsnīgi sveicu referentu Franko kungu. Un es jums gribētu jautāt, vai jūs vēlaties mandātu no komitejas. 35 balsis tur ir nepieciešams, un es eh, redzu, ka jūs sakāt jā, oui, un tad tā arī rīkosimies. Balsosim elektroniski par 70. pantu reglamentā par mandātu sniegšanu. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 48 par, 7 pret, neviens nav atturējies, sirsnīgi sveicu, līdz ar to jūs esat saņēmis mandātu. Franko kungs, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, dārgie kolēģi. Es vēlos no sirds pateikties visiem kolēģiem, kas piešķīra man šo sarunu mandātu. Un es efektīvi tagad varēšu sadarboties arī ar izprezidenti, lai panāktu vislabāko kompromisu, kas ir ambiciozs un realistisks. Paldies ēnu referentiem no citām politiskajām grupām par labo sadarbību un jūtību par vis tie, paldies visiem, ar kuriem es strādāju kopā šo pēdējo mēnešu laikā ar tā tik lielu dedzību. Paldies! Vielen Dank, Herr Frank. Lielas paldies, Franko kungs! Un Jo Lainens arī grib kaut ko teikt. Viens teikums apsveicu referentu un paldies par uh, sadarbību, strādājot kopā ar mums visas procedūras ietveros šajā ziņojumā par 7. vīdes rīcības programmu. Paldies! Es domāju, ka tur visi var pievienoties teiktajam. So, ich bitte doch. Lūdzu, kolēģi, tie, kuri tagad negrib vairs palikt un piedalīties debatēs par tabaku, lūdzu, izturieties klusi. Jā, Herr Ulmer. Jā, Ulmer kungs. Jā, gribēju tikai pajautāt, pajautāt vai mums ir realistiskas iespējas izskatīt pēdējo darbkārtības punktu, vai varbūt tomēr vajadzētu atlikt uz uh, nākamo sēdi. Balsojumu mēs jau atlikām, līdz ar to laika ziņā tas nebūtu obligāti jāizskat šodien. Mums vajadzētu paraudzīties, uh, cik uh, daudz laika aizņems tabaks punkts, tam vajadzētu atstāt pietiekam daudz laika, jo tas ir viens no svarīgākiem likumdošanas procesiem šajā uh, periodā, un tad skatīsimies, kā būs ar laiku. Es labprāt no tā atteiktos. Teorētiski mēs to varētu atlikt. Omer kungs labprāt eh, to atlikt, tad mēs arī labprāt atlikt Felner kungs. No, no, just eager to get started. Es gribētu tikai ķerties pie uh, klāt. So, jetzt ist die... Jā, tagad uh, Ir atkal ieradusies referente. Savāksim runātāju sarakstu un kā runātājai pirmie došu Lindai Makaivanai vārdu. Lūdzu. Um, thank you, Chair. Thanks to Paldies, priekšsēdētāji, paldies kolēģiem, kur palika pēc tik gara balsojuma. Kad mums notika diskusija bez ziņojuma, es eh, norādīju, kāpēc kopumā es atbalstu komisijas eh, iniciatīvu par tabaks likumu pārskatīšanu. Domāju, ka esam eh, padarījuši daudz, bet vēl aizvien nepietiekami. Un mēs redzam, kāda taktika tiek izmantota, lai piesaistītu jaunu smēķētāju paudzi, un šī taktika mums būtu jāskata ar mūsu direktīvu. Tāpat ir atgādina kolēģiem, ka kopš 2001. gada pārskatīšanas visas Eiropas Savienības valsts ir parakstījušas konvenciju par tabakas kontrolēm tas mums uzliek par pienākumu risināt tabakas jautājumu un nedot iespēju piesaistīt jaunos smēķētājus. Atgādinu vēlreiz, ka Eiropas Savienība nav pasaules līderis tabako, tabaks kontrolē. Mums ir vairāk smēķētāji nekā citur. Savienotajā valsts, valstīs ir 18, Kanādā 17, Brazīlijā 15% smēķētāju Eh, pie mums tie ir 28% un 29% no jauniešiem eh, smēķē. Lielākā daļa sāk smēķēt eh, vēl bērnu vecumā, un es domāju, ka mums ir jāspēr visi iespējamie soļi, lai aizkavētu šo parādību. Es tagad uzskaitīšu tās E, jomas, kur komisijas priekšlikumus aicina mainīt. Sākot ar sastāvdaļām un raksturīgākajām e, smaržām garšām, es atbalstu komisijas priekšlikumus. Ja mēs uzlūkojam to, kas notiek Eiropas Savienībā šobrīd, tad mēs zinām, ka valdības ir nobažījušās par pieaugošo aromatizēto cigarešu skaitu. Francijas eh, valdība ir aizliegusi cigaretes ar saldumu garšu, jo izrādās, ka jau 13-gadīgas personas sākušas tos iepirkt. E, e, Beļģijas, Vācijas valdības ir aizliegušas atsevišķas, piemēram, mentola kapsulas. Tāpat mēs zinām, ka mentols plaši tiek izmantots Eiropas Savienībā, un tas ir pelākais tirgus tabaks uzņēmumiem. Taču, ja mēs gribam uh, dzirdēt komisijas pētījumu, tad mēs sapratīsim, kāpēc komisija vēlas izmantot, um, kāpēc tabaks ražotāji vēlas izmantot mentolu, un tas palīdz piesaistīt jauniešus smēķēšanai. Ir sagatavot simtlapušu ziņojums 2010. gadā. Mentols ir pielīdzināts lokāliem anestētiķiem, kas tiek pielīdzināts kofeīnām, tā skaitā, un palīdz ievilkt dziļāk dūmas. Tāpat arī ir saņemta cita informācija par to, kā e, mentols cigaretēs uzrunā aizvien gados jaunākus smēķētājus un tādējādi smēķētāju vecums aizvien samazinās. Tāpēc atbalstu aromatizēto cigarešu aizliekšanu, marķēšanu. Marķēšanas uh, likums no komisijas puses, manuprāt, ir labs. Es domāju, ka vajadzētu uh, grafiskus brīdinājumus ar attēliem. Aicinu iet tālāk nekā komisija un uzsākt Austrālijas sistēmu cigaretēm. ar standartizētu iepakojumu. Tāpat arī mēs zinām, ka e, dažādi pie, e, vilinoši iepakojumi piesaista citus smēķētājus. Tāpat arī tabaks uzņēmumi nodarbojas ar lobēšanu. Manā valstī ir e, paziņojumi presē, jo Britu valdība Eh, domā ieviest eh, standarta iepakojumu bez attēliem. Es tūlīt jums parādīšu, kāds tas izskatās. Daži kolēģi man sacīja. Šeit jūs redzat vienkāršo Austrālijas eh, jeb cigarešu paciņu. Tā ne, bez attēliem. Tā nebūtu nav bez attēliem, bet tā ir, uz tās ir redzama brīdinājumā tēla. Manā valstī e, reklāmu standartu aģentūra jau ir lūgusi e, tabakas uzņēmumiem noņemt vienu no uzrakstiem, jo tas ir maldinošs. Un šī standartizētā e, paketa varētu palīdzēt, varētu vēl vairot nelegālo tirzniecību tāpat arī mums ir jāuzklausa mūsu pašlēmē iestāša policijas viedokļu. Piemēram, Olaf uzskata, ka 50% igriešu ir pakaļdarinātas. 30% kontrabandas cigaretes. Tas nozīmē produkti, kas e, nāk caur nelegālu piegādes ķēdi. Mēs zinām, ka e, pagātnē ir bijuši procesi par uh, kontrabandas gadījumiem Eiropas Savienībā. Tā e, pakaļdarinātās e, paciņas ir lēti izgatavoš, lēts izgatavošanā. Kopumā 15 līdz 20 centus izmaksā viltotas e, pakaļdarinātas paciņas izgatavošana. Pakaļdarinājumi ir problēma, bet pārējot uz eh, standartizētām paketēm, eh, šī problēma nesāsināsies. Ja jūs runāsiet ar savām ministrijām, ar saviem regulātoriem, tad jūs atradīsiet, ka tās piekrīts. Tievās cigaretes arī būtu jāizsliedz, jāizliedz ar jauno likumu. Es saprotu, ka šis ir strīdīgs jautājums. Kāpēc komisija vēlas aizdegt uh, tievās cigaretes, tāpēc, ka ir daudz piedā, pierādījumu tam, kā tievās cigaretes piesaista jaunas eh, sievietes smēķēšanai. Ja jūs man neticat, tad uh, uzklausiet, ko saka tabaks uzņēmumiem. gadā mēs dzirdējām, ka mēs esam uzsākuši uh, pieju, lai piesaistītu sievietes, kurām labāk patīk tievākas, smalkākas, mazāk vīrišķīgas cigaretes. Un tādajādi e, tiek uzrunāta šī auditorijas daļa, un tievās cigaretes parādās tirgūt. E, jūsu priekšā tagad ir dažas paciņas. E, Rozā Vogue paciņa izskatās pēc smaržu iepakojumu, tā tas arī paredzēts, un tā ir domāt, lai piesaistītu jaunas sievietes smēķēšanai. Vēl viena mentola paciņa, kas arī, kam arī ir liela piekrišana jauniešu vidū. Es domāju, ka jūs atbalstīsiet komisiju, atbalstīsiet mani un kolēģus, kuri vēlas, lai šie produkti mūsu tirgu vairāk nenonāktu. Tālāk par Snus tabāku, košļājumu tabāku. Es aicinu paturēt status quo, pārrobežu tabakas produktu pārdošana. Tā nav pārāk daudz pārrobežu internetu pārdošanu un esošā nav legāla. Vismaz es neredzu nekādus um, pierādījumus legālai tirzniecībai. Deviņas dalība valstis jau to ir aizliegušas, un arī mums vajadzētu aizliegt Eiropas līmenī. Jaunie tabaks produkti jeb novitātes. Komisija piedāvā e, apziņošanas sistēmu novitātēm tabaks produktu ziņo, bet e, piešķir dalībvalstīm iespēju ieviest iepriekš autorizācijas sistēmu. Savienotajās valstīs ir e, šāda federāla e, autorizācijas sistēma un netiek autorizēti jauni produkti. Un viņu regulātori ir spējuši nepieļaut sliktu produktu nokļūšanu tirgū, kas ir vienkāršāk nekā pēc tam tos izdabūt no tirgu sārā, tad, kad tie ir jau vietu ieguvuši. E, zāļu maisījuma smēķēšanai atbalstu komisiju palaidu garām vēl to, ka tad, kad mēs runājam par tabakas produktu aromatizēšanu, komisija aizliedz cigarešu un tinamās tabakas eh, aromatizēšanu un neskars klāt tradicionāliem E, produktiem, piemēram, cigāriem, ko pamatā lieto gados vecāki smēķētāji. Taču gribētu ait, kolēģis aicināt e, apdomāt ūdenspīpju jautājumu. Tradicionāli kādreiz tos izmantoja gados vecāki smēķētāji. Tagad mēs redzam ūdenspīpju tabakas daudzos e, e, Briseles bāros. Pastaigājiet vakarā pa Ikselu vai citur, jūs redzēsiet ļoti daudz jauniešu smēķējam ūdenspīpes. Tāpat arī e, domāju tāpēc, vai mums nevajadzētu domāt par ūdens pīpju eh, tabaks aromatizēšanas aizliegumu. Katrā ziņā tā ir problēma. Francijas valdība par to domā, arī citas. Un gribētu dzirdēt kolēģu viedokļus par šiem jautājumiem. Vēl viena joma, eh, kurā es vēl neesmu iesniegusi grozījums, ir jautājums par e-cigaretēm, jeb elektroniskajām cigaretēm. Heard... Kas ir tabakas izstrādājumi? Esmu dzirdējusi, eh, sakām, ka tie nesot tabakas izstrādājumi. Nē, tie ir 90% eh, nikotīna ir iegūti no tabakas, tie, tie aizņem pieaugošu tirgus daļu, un atšķirīgās Eiropas Savienības valstīs pieeja ir atšķirīga. Atsevišķās vietās e-cigaretes tiek autorizētas kā zāles, jo nikotīnas darbotos kā e, zāles. Nav nekādu šaubu, ka um, nikotīns izraisa atkarību. To apliecina zinātnieki. Ir pierādījumi par uh, iztvaikojumiem no elektroniskajām cigaretēm atsevišķi ir mēģinājuši apgalvot, ka tie ir nekaitīgi. Nē, tie satur gan smagos metālus, gan kancerogēnas vielas, tāpat arī e-cigarešu smēķētāji e, ir tiek pakļauti mazākam riskam nekā īstu cigarešu smēķētāji arī tam ir pierādēm. Taču šobrīd problēma ir tā, ka ir dažādi e-cigarešu kvalitātes līmeņa Eiropas tirgū. Un atsevišķas no tām pat nesatur nikotīnu. Bet e, pēc dažādām pārbaudēm tika konstatēts, ka šī informācija var būt e, nepatiesa. Ar to gribu teikt, ka es neiecēru aizliegt e-cigaretes eh, pretēji tam, kā ir izskanējis citur, bet domāju, ka to eh, tirzniecība ir jāregulē un jautājums ir par to, kā tā ir jāregulē, kā mēs varam nodrošināt to, ka tirgu esošie izstrādājumi ir droši, uh, tie, kuri tās lieto, zina, kā to lietot, jo ja tās pienācīgi nedarbojas, tad e-cigarešu lietotāji, lai samazinātu smēķēšanas risku, var atgriezties pie parasto cigarešu smēķēšanas. Tāpat arī mums ir jāpārliecinās, ka tas netiek izmantots kā produkts, lai pēc tam piesaistītu jauniešus vairāk smēķēšanai. 7. maijā notiks seminārs parlamentā par elektroniskajām cigaretēm. Pasaules veselības organizācija publicēja savus pētījumus uh, ar rezultātiem pārsmēķētāju sastāvu par to, kas ir iekļauts e, šo cigarešu iztvaikojumos, cik daudz jaunu cilvēku izmantoja cigaretes. Tāpat arī mēs esam dzirdējuši regulatorus no Somijas, e, Vācijas un apvienotās karalistes, kuri skatīs šo jautājumu, un to, kā regulēt e-cigarešu lietošanu. Es vēl neesmu iesniegusi grozījumus, bet es gribētu dzirdēt vairāk, vairāk viedokļu 7. maijā. Un tāpēc grozījuma iesniegšanas termiņš ir 8. maijs. Es saprotu, ka kolēģi nepārtraukt uzklaus viedokļus, E, pētījumi ir mūsu rīcībā, un 7. maijā būs vēl viens seminārs. Ir svarīgi, lai mēs visu formulējam pareizi, un mēs nevēlamies, lai tirgu nāktu jauna produktu paudze, kas nav droša un kas e, neatbilst savām funkcijām. Lūk, priekšsēdētāji, šie ir mani grozījumi, un es vēlos dzirdēt tagad e, kolēģu viedokļus. Mēs esam tikušies ar ēnu referentiem, mums ir bijušas konstruktīvas diskusijas, ir iestrādāti arī citu komiteju viedokļu atsevišķos gadījumos, tie ir ļoti līdzīgi manējiem, un esmu e, pārliecināt, ka mēs varēsim rast kopīgu pieeju tabaks jautājumiem, jo runājot ar saviem kolēģiem, es redzu, ka visi piekrīt tam, ka mēs vēlamies samazināt smēķētāju skaitu Eiropā. Diemžēl atsevišķās valstīs smēķētāju skaits jauniešu vidū strauji pieaug šobrīd. Paldies! Paldies Lindai Makevenai. Es domāju, ka ļoti labi, ka 7. būs darba seminārs, kas tikko arī tik pieteikts. Es visu iznieku ielūdzu, lai mēs varētu runāt par eh, elektroniskajiem tvaikotājiem, kas nav elektroniskās cigaretes, lai mēs patiešām tur saņemtu idejas un eh, varētu apmainīties ar eh, idejām par šo jautājumu. Jo es domāju, ka, es domāju, ka mums kolēģi starpā vēl nav tāds īsts drošības, kā ar, pret šo jautājumu izturēties, vai vispār ir tā pareizā vieta. Ir runa arī par to, par saturu vielām, kas tur ir. Bet uh, būtu, protams, ļoti labi, ja mēs vēlreiz eh, darba seminārā par to padomātu, kāda ir situācija. Tagad es vēlos, jo ļoti daudz ir pietiekušies runāt, es pirms eh, nolasīt eh, runātā sarakstu un pēc tam došu vārdu ēnu referentiem Karlhācam Floreram. Un Martina Andersen un, un arī citi runātāji. Ajuso, Hipner, Davis, Westlund, Liese, Bartolozzi, Morkunaite, Kāp, Sabanoch, Fielner, äh, Koumoutsantros, äh, Silakakis, Pirillo, Wilmot, Estrella und Rivasi. Habe ich jemanden vergessen? Es kādreiz mirsu? Nē, līdz ar to mēs varam äh, šeit noslēgt runātāju sarakstu. Karlheinz Florence no Tautas partijas ēnu referēts saņem vārdu. Jā, vispirms gribētu pateikties Lindai Makevanai, jo viņa ļoti uh, mūs interesēja un sniedz ļoti labu informāciju. Un tur nav nekādu iemeslu sūdzēties un gribētu viņu apsveikt. Protams, ir arī pāris punkti, kur mēs neesam visi vienotā viedoklī. Labprāt eh, par to runāt, jo pēc tam dažas lietas es pieminēšu ar atsevišķiem punktiem, jo esmu tur citās domās. Ka mēs iepakojumu mēs šeit eh, plānojam uz šo mm, burtiski uz milimetru precizitāti, mums tas jādefinē. Man personīgi šķiet tas pārāk tālajoši. Es drīzāk varētu šeit eh, ņemt par pamatu komisijas priekšlikumu, bet arī tajā. Arī viss gan vai uz milimetru, ne gluži, bet uz milimetra precizitāti ir nodefinēts, cik lielam jābūt iepakojumam. Es esmu pārliecināts tirgus ekonomikas pārstāvis, un es nedomāju, ka mums vajadzētu iet tik tālu, ka mēs rūpniecībai vajadzētu noteikt, vai pacientam jābūt 8 centimetri platāji un 10 centimetru garai, vai eh, drusku savādāk. Es domāju, ka mums tomēr tas jāatstāja tirgus ziņā. Protams, ka par to var runāt, cik lielai ir jābūt, cik lielām ir jābūt šīm norādēm, informācijai. Manā politiskajā grupā ir atšķirīgi viedokļi par to. Uh, no 50 līdz 75 procenti. Droši vien, ka mēs atradīsim kompromisu. Es pieņemu, ka tas tā būs. Tātad nē par šo brand packaging un arī nē par to, vai mums visu to līdz pašam sīkumam, līdz pašam milimetram jānodefinē, ja mums patiešām ir jānosaka normatīvi, ko cigarešu paciņē, kā to ir jātaisa vaļā, vai tad mēs jau esam tik tālu? Es domāju, ka nē, jo, manuprāt, uh, mēs, lai paskaidrotu par to, kādi riski smēt, ja tur mēs drīzāk neesam izdarījuši visu. Tādēļ es atbalstu visu, kas eh, kaut ko teica šajā viržē, virzienā. Par mm, iepakojumu es nevaru to atbalstīt, vienkārši pārliecības dēļ, bet eh, par daudzām citām lietām es to varu atbalstīt. Man tagad jāskatās, kā es to pamatošu, jo es esmu pilnīgi vienotās domās ar Rindu Maka Evanu, jo. Uh, jaunie cilvēki ļoti tiek pavadināti, jo iepakojumi ir tik skaisti, un es arī vēlētos to aizliet, un es domāju, ka ir iepakojumi, kuri tikai 3 līdz 5 cigaretes, kas īpaši ir izdāļotas un, un, un, un, un dažādām ķimikāliem, kas tur ir iekšā, lai viņš labi smaržotu, un uh, ļoti bieži uh, to izmanto savos sarīkomos jaunie cilvēki un tie padara atkarīgu, tad es piekrītu tam, ka to vajadzētu aizliegt. Tur esmu samērā pārliecināts par to. Par jautājumu par E cigaretēm. Es domāju tieši tāpat kā Linda. Arī neesmu tā, man nav noslēdzošas tās viedoklis, ir pāris argumenti. Jā, un nu šīs cigaretes var nopirkt arī stacijā, un vai patiešām nākotnē nevajadzētu būt tā, ka šīs e-cigaretes, kas eh, varbūt, ka mani varētu atbrīvot no šīs ļoti bīstamās smieķēšanas un ka tās var pirkt aptiekā, es nezinu. Nē, esmu tā īsti pārliecināts, ka tā reģistrēšana kā tabaks produkts varbūt ar to nepietiek. Varbūt, ka drusku vajadzētu uzklausīšanu nogaidīt un eh, pārdomāt. Uh, kā mēs šeit varam rīkoties attiecīgā situācijā. Es ļoti priecājos, ka komisija, kaut arī tas varbūt ir diezgan vāji, bet tomēr pieskaras manai senzemējai tēmai ķīmiskās vīras cigaretēs. Nu, ne tā ar visu sirdi to komisija darīs, bet, nu, tas vismaz ir sākums. Šis uh, princips par tabaka ir jāgašo pēc tabakas. Tas ir sākums bet tas ir kā tāds speciāli darba eh, vietu radīšanas pasākums advokātiem, jo tur būs par to, kad tad tabaka garšo pēc tabakas. Tas būs ļoti strīdīgs jautājums, un uh, ražošanas uzņēmumi, protams, uh, ķīmiskās vīrus tad uh, veidos tādā veidā, ka tās patiešām vairs nevarēs sagaršot, un tad drīksties iejaukties un vērsties par to. Es domāju, ka šis princips nav tāds īsti pareizs. Man drīzāk patīk, ka uh, pozitīvais vai negatīvais saraksts. Nu, vienā kā to interpretē, vai kā to sataisa. Un tad ir saraksts, un vienkārši ir saraksts, un tad ir skaidri. Man personīgi labāk patīk šāds variants. Un tas būs tāds mērķtiecīgāks variants, un, uh, protams, uh, tas nebūtu noslēdzošs saraksts. Un uh, ar pietiekamiem zinātniskiem pierādījumiem, dokumentiem to saraksts varēs papildināt šis bīstamo ķimikālie saraksts liekas tās labāks variants. Komisija vēl nav īsti izlēmusi, bet es domāju, ka šī sistēma tā pastāv jau vairākās valstīs. Un to nevajadzētu novērtēt par zemu. Es domāju, ka šīs eh, tievās cigaretes, par to jau teicu, par brīdinājumu norādēm, par procentiem, tur es īsti nepiekrītu par šņācam tabaku labprāt, jo tā ir tā ļoti reģionāla parādība. Vācijas centrā, kur varbūt vismaz to negaida, vismaz Dienvidvācijā, ir ļoti bieži tā tiek smēķēta šņaucam tabaka, līdzīgi kā cigāri no sastā pānta es labprāt izņemt ārā. Jā, protams, šī tā pārdošana, tas ir skaidrs, ka tā, tas paver durvis nelegāli tirniecībā ar cigaretēm. Argumenti, kas eh, vēl šeit izskanēja, no nu, vienas puses tie visi ir labi un jauki, bet no otras puses tas nav īsti ilgspējīgi. Manuprāt, nevar pār bieži norādīt, ka vairāk nekā 40-50% no nelegāliem cigaretēm tiek likumīgi nāk no tabakas firmām. Vienkārši, jo viņiem ir eh, amortizācijas robežas, un ja viņi neizpilda kvotas par legāliem cigaretēm, tad viņi vienkārši to pārbīda ekonomisko dēļ, viņi vienkārši saražo vairāk, un tad tas aiziet nelegālajā tirgū. Dažās valstīs, Austrum Eiropā, tā ir bieža prakse. Manuprāt, to vajadzētu ļoti pastiprināt vērot. Tātad kodos būtība ir par uh, paciņas lielumu. Komisijas priekšlikums patiek labāk. Par procentiem, par to var vienoties. Par to mēs arī vienosimies, būs sarunas. Ļoti piekrīt tam, ka arī rakstiski brīdinājumi tie ir vajadzīgi un brīdinājumu, kur vajadzētu arī steidzamo gadījumu telefonu, to visu tādu varētu pārdomāt, tāds variantus. Es uzskatu, ka ir ļoti tā tāda pieeja, cik tad liela reklāma ir katrai tabaks firmai. Katrs, kas ir strādājis ar bilancēm un uh, ļoti nopietni tas ir studējis, ļoti ātri varēs konstatēt, cik liela ir tabakas reklāma X vai Y firmā. Tam nav vajadzīgs likums. To jau šodien var aprēķināt. Un ja jūs teiksiet, jā, tur nelegāli kaut kas tiek pārbīdīts, tad jau bilāns ir nelegāla, un es domāju, kā to var arī bez likuma īpaši visu noregulēt. Es domāju, ka uh, rezultātā un galu galā tā jau nav komiteja, kas pieņēma šeit uh, galīgo lēmumu, bet iespējams uh, kopā ar padomi droši vien, ka tā būs, ka mēs beigu beigās nonāksim pie rezultāta, kur visi varēs teikt, jā, tas ir pareizais vilziens. Paldies! Paldies, Karhādza Florence. That. Um, next speaker on... Nākošais runātājs. Frederika Rīsa no Alde grupas. Paldies! Arī es gribētu pateikties Lindai par paveikto darbu un, kā jau tika norādīts, lielisko sadarbību, kas pastāv starp pēna referentiem un referentiem. Ļoti rūpīgi izlasīju ziņojumu un atzīmēju, ka neviens no mūsu priekšlikumiem nav zemāk novietots par komisijas priekšlikumiem, un tāpēc esmu gandarīta par lielo uzmanību, kas tiek pievērsta sabiedrības veselībai. Un varbūt mums vajadzētu skatīt jautājumus, tāpat kā piedāvāja referenti, šeit es runāšu par, gribētu runāt par sastopantu um, aromatizētājiem un visiem grozījumiem attiecībā uz tabaks patēriņu mazināšanu, it īpaši jauniešu vidū, tāpat tas attiec uz 24. līdz 9. grozījumu. Linda eh, runāja par iepriekš autorizācijas eh, eh, procedūru jaunajiem tabakas produktiem, tas ir 48. 49. grozījums. Linda runāja pilnīgi skaidri par situāciju Savienotajās valstīs. Tālāk treškārt sanitārie uh, brīdinājumi. Es jau iepriekš sacīju, ka, manuprāt, komisijas priekšlikums ir ambiciozs, padarot vispārīgu 27. dalību valstīs e, šo mm, e, uzrakstus kopā ar e, attēliem, un pirms desmit gadiem, kad stājās spēkā pirmā direktīva, jau tas stājās spēkās vairākās dalību valstīs, bet uh, mazliet skeptiski attiecos uz Karla Hainca sacīto, vai mums tiešām vajadzētu uh, domāt par uh, atsevišķiem tehniskiem sīkumiem, bet atcerēsimies, ka pirms diviem, pirms desmit gadiem mēs runājām par vienu un uh, to, uh, pa, tieši par šiem pašiem jautājumiem, kad mēs runājam par to, kādas um, E, kādi produkti ir izmantoša, e, izmantojami šādu e, paciņu iespiešanai, kādas krāsas, kas vēl ir izmantojams, bet lai šie uzraksti būtu neizdziešami. Atvainojiet, ka ja es runāju pārāk ātri. Un šie jautājumi tomēr ir nozīmīgi sabiedrības veselībai. Bet tomēr gribu uzdot jautājumu, kāpēc netiek atstāta nekāda eh, manevrēšanas iespēja dalībvalstīm? Nekas par 25% no paciņas, kas tiek atstāti uh, Lūk, šis ir jautājums no manas puses. Tālāk par tievajām cigaretēm nevajag paskaidrot to sīkāk. E, snus tieši tāpat ūdens pīpes e, tagad. At, domāju, ka, un visi tos norāda, ka ūdens pīpju Tabaka ir ļoti kaitīga veselībai ar oglekļa monoksīda līmeni, kas ir visaugstākais. Eh, tieši tāds pats eh, kā oglekļa monoksīds, eh, kāds ir auto izplūdes gāzēs, un es gribētu tālāk jošu šo grozījumu. Jā, es mēģinu izstāstīt visu ļoti ātri, saka referenti tālāk, elektroniskās cigaretes. Piekrītu Lindai, piekrītu Karlam Haincam, gaidu mūsu, mūsu sastā datuma semināru, bet debatas vēl nav pabeigtas liberāļu vidū. Vai tas eh, būtu izmantots kā rīks, lai eh, atgrūstu, bet nekādā gadījumā, lai piesaistītu šeit, mums ir jāizturas uzmanīgi. Es domāju, ka tas ir jāuzskata kā robežu produkts, kurš ir domāts uh, E, cilvēkiem, kuri e, ir iecerējuši atmest smēķēšanu. Tāpat arī nikotīna līmenis, kas ir e, piedāvāts būt salīdzināms ar citiem, piemēram, ar plāksteriem. Katrā ziņā šeit nedrīkstētu būt komisijas piedāvātie 4 mg ir jāpadara jā, jāparedz šeit nikotīna līmenis atsevišķs. Katrā ziņā es ne, nevarētu pieturēties pie IMCO komisijas piedāvātā un ļoti jūtīgi izturos pret eh, produkta kvalitāti un drošumu. Paldies! Thank you very much, Frederik Ries. Next. Paldies, Frederika Rīs. Nākošais ir Karls Šlīters no Zaļo grupas. Paldies! Es runāšu zviedru valodā. Gribētu pateikties referentei par sagatavoto priekšlikumu. Esmu ļoti gandarīts eh, par standartizēto pakešu piedāvājumu. Es domāju, ka tas būtu jātiecina uz visiem tabaks produktiem. Tā skaitā uz tinamo tabaku. Ja mēs e, skatām nodomus, kas slēpjas aiz tā, tas e, e Tas nozīmē, ka mēs mēģinām atrunāt jauniešus un bērnus no smēķēšanas un izvairītos no tā, ka veidojas jauna smēķētāju paudze. Mēs nevēlamies vēl vienu paudzi ar smēķētājiem. Mēs to nevaram atļauties. Komisijas priekšlikums paredz tīro ieguvumu Neraugoties uz e, fiskālajiem zaudējumiem no tabakas pārdošanas samazināšanās. Ja nepirks tabaku, pirks kaut ko citu, un katrā ziņā tas dos fiskālos ieņēmumus. Atsevišķi sūdzās, ka tiks zaudēti ieņēmumi, taču ieņēmumam veselības, ieguvumam veselības ziņā nav, nav cenas mēs runājam par 9,4 miljārdiem eiro zaudējumu. Ja mē komisijas ziņojumā, bet ja mēs es eh, nevaru saprast, kā eh, ministrs, kurš eh, gribēs apgalvot, ka viņš pārdodot cigaretes var E, palielināt e, budžeta ieņēmums par 25 miljardiem eiro. Tas izklausās neprātīgi. Mums ir jā, tāpēc jādomā vēl tālāk un jāiet vēl tālāk nekā piedāvā komisija. Arī es vēlos e, tabā, stā, tabaks paciņu standartizāciju. Manā pilsētā, Zviedrijā, runājot par tabaks kontroli, mēs neesam uzdevumu augstumos. Piemēram, šeit man ir piemērs ko mēs saucam par tabaku bez um, papildvielām. Vēl viena paciņa, kas ir domāta sievietēm, vēl viena paciņa, kas, ir, kas izskatās pēc eh, lūpu krāsas, lūk paciņa jaunām meitenēm, un ir vairāki pētījumi, kas parāda to, ka Atsevišķas no tabaks ražotāju nozares paredz paciņas īpaši sievietēm ar e, parf parfumētām cigaretēm, ar iesmažinātām paciņām, tāpēc, Karl Hainz, tev piekrītu vienā jautājumā. Es zinu, ka mums ir jāapzinās problēma, ka tabaks ražotāju rīcībā ir vairāk pilna laika apmaksātu ekspertu nekā jebkurai ģenerālai direkcijai, un viņi vērsīsies tiesā jebkura lēmuma dēļ, un tāpēc ir jāstrādā Eiropas līmenī. Un es domāju, ka mums ir jāstrādā, lai mēs varētu nepieļaut to, ka tabakas ražotāji juristi e, e, pret mums vēršas tiesā. Tad, kad mēs redzam to cilvēku skaitu, kur sāks mēķēt pirms 18 gadu vecuma, tad mums pieaugušajiem ir jādomā bērniem, vai viņiem ir brīvība domāt? Nē, mums ir jādomā par savu bērnu aizsardzību. Tā, tālāk, par ūdens pīpēm runājot. Jauniešiem tagad tas ir modē. Tas ir jauns ceļš uz tabāku. Arī šīs ūdens pīpes ir jāregulē. Tievās cigaretes tieši tāpat Tas pats attiecas uz mentolu. Pilnīgi noteikti ir jāizliedz tas, jo ko tad daram? Mēs tiek pievienots mentols, lai novērstu alerģiskas parādības, kādas varētu būt smēķēšanas sākumā. Pilnīgi noteikti ir šāda eh, veida vielas jāizliedz. Tas pats attiecas uz eh, tirzniecību internetā. Tos ir jāizliedz. Mēs nevēlamies starptautisko tabaks produktu tirzniecību. Mēs esam dzirdējuši veselu rindu argumentu par tabakas kontrabandu. Ir ļoti svarīgi redzēt, kas notiek pieprasījuma un piedāvājuma pusē. Piemēram, kad es redzu uh, to, kas tiek Eh, lemts par drošību pret pakaļdarinājumiem, līnijām eh, un filigrāniem attēliem, bet standarta paciņas ar jaunajiem drošības paziņojumiem ir daudz grūtāk pakaļdarināmas, un tas ir solis uz priekšu un nevis solis atpakaļ. Tās valstis, kuras vairāk iecerējušas kontrolēt tabaks produktus uz robežām, ne uzreiz gūst budžeta ieņēmumus. Tālāk, elektroniskās cigaretes. Šodien tirgu situācija ir ļoti atšķirīga. Pastāv problēma ar šo produktu kvalitāti. Atsevišķos gadījumos tiek ieelpoti ļoti dziļi šie dūmi. Tālāk ir e-vielas, visas šīs pievienotās vielas, kuras ir atrodamas arī elektroniskajās cigaretēs, kas ir autorizētas, bet kas arī e, izraisa atkarību. Problēma ir tā, ka Ieelpošana ir atšķirīga no dūmu norīšanas. Un pēc tam to e, izpūšanas. Komisijas piedāvātās robežvērtības ir jāsvītro. Tos varētu piedāvāt kā medicīnas rīks un pēc tam vai nu pieņemt vai noraidīt. Un būtu nepieciešams e, Eiropas, e, Eiropas autorizācija šādiem izstrādājumiem. Tālāk snus jeb e, košļājumā tabākā. Zviedrijās politiķi jau gadus 20 lemja par šo izstrādājumu. Snus bija viens no izņēmumiem, eh, kā viņi teica, par kuriem Eiropa nevar lemt. Tā nav tiesa. Eiropas Savienībai ir tiesības lemt gan par pievienotajām vēlām, gan par tā saucamo snus. Un viens no e, Zviedrijas jā iemestiem Eiropas Savienībai bija tas, ka Eiropa neķersies klāt snus. Un tagad e, ir jāatrod risinājums, jo Zviedrijai ir jābūt atbildīgai par snus jautājumu, bet Zviedrija 90, 80, 94. gadā negribēja uzņemties atbildību un turklāt eh, snus tiek aromatizēts ar kadiķa vai ar eh, bergamotu smaržu, un tādā veidā tiek piesaistīti jaunieši vēl jauna paudze, bet snus ir vēl eh, bīstamāks un kaitīgāks nekā cigareta tabakas ziņā. Zviedrijai ir jāuzņemas sava atbildība attiecībā uz tabaks produktu kontroli, bet arī jāparedz zināmas manevrēšanas iespējas valstī. Iedzīvotāji e, pilnīgi noteikti nedrīkst šo produktu eksportēt uz pārējo Eiropu. Paldies! Paldies, Karls Šlīter! Nākamais e, Mārtiņš Kaljans no ECR. Paldies, priekšsēdētāji! Es uh, uh, jūtos tā neatbilstošajās debatēs, neesmu nepaņēmis nekādas krāsainas paciņas, tikai man ir šis tas sakāms. Atla, atstāšu šos demonstrācijas Karlam un Lindai. Paldies Lindai par lielisku paveikto darbu pie šī jautājuma. Viņa ir entuziastiski ķērusies klāt šim jautājumam un organizējusi dažādas iesaistīto pušu un ēnu referents sanāksmes un darba semināru. Šis ir ļoti izaicinošs dosjē un um, tiešām ir interesanti uzklausīt arī kolēģis no dažādām politiskajām grupām. Atsaucoties uz šiem saturiskiem punktiem par sastāvu, par sastāvdaļām, mūsu grupa vispārīgi piekrītu komisijai un Lindai, ka šīs direktīvas uh, fokusam būtu jābūt uh, uh, mērķim aizkavēt jauniešu pievēršanos smēķēšanai, un komisārs teica, ka tabakai būtu jāizskatās un jāgaršo kā tabakai, nevis kā vaniļai vai citām mākslīgām garšām. Un tiešām šie aromatizatori ir uh, izmantot, lai padarītu tabaku pievilcīgāku bet tomēr ir, protams, jāveic uh, pareizais izpētes darbs, lai piedāvātais mārketinga aizliegums būtu proporcionāls uh, eh, pārskatīties direktīvas mērķiem. Es labprāt uzklausītu komisijas komentārus par uh, ieviešanas problēmām, kas varētu saskart, ar ko varam saskarties pēc šī aizlieguma. Tas labi, ka netiek ierobežoti uh, um, šie papildus vielas uh, cigarillo un citādos īpašos produktos un arī ūdens pīpēs. Uh, man liekas, ka tiešām tie ir vecāki cilvēki, kas izmanto šos produktus. Um, marķēšana. Mūsu grupa piesardzīgi atbalsta komisijas um, lēmumu stiprināt uh, šo nosacījumu, ka jāsniedz informācija par kaitējumu veselībai, un mm, lēmums sniedz arī dalībvalstīm elastību iet tālāk, ja tās to tā vēlas. Es domāju, ka tas tiešām atbilst subsidiaritātes principam, un šādi pasākumi ir izrādījušies veiksmīgi tādās valstīs kā ASV un Kanāda. Es, protams, saprotu referentes nolūku, bet man ir bail, ka priekšlikums uh, ieviest uh, obligātu standartizētu iepakojumu, sakojot Austrālijas piemēram, varētu uh, pārsniegt šīs direktīvas aptvērumu, jo šajai direktīvai ir vienotā tirgus juridiskais pamats. Uh, vai mums tiešām vajadzētu noteikt precīzi, kādam ir jābūt eh, cigarešu iepakojumam vai minimālajam skaitam iepakojumā. Šeit, manuprāt, ir virkne jautājumu, kas ir jāuzdod par to, cik eh, nepieciešams un proporcionāls ir šis eh, priekšlikums. Runājot par kontrabandu, Neskatoties uz to, ko Linda saka, manuprāt, eh, kontrabandu varētu pastiprināties. Es apmeklēju kādu mazumtirdzniecības uzņēmumu manā reģionā pirms pāris nedēļām, lai runātu ar viņu un ar citiem um, tirgotājiem. Un, eh, un eh, viņš izgāja ārā uz ielas, un tur bija uh, vienkārši Eh, dzeltenas cigarešu paciņas ar uh, krievu burtiem, kirilītas burtiem virsū, un tās acīm redzot ir kontrabandas cigaretes. Un, um, jā, protams, nāks cigaretes no citām ES valstīm, jo ir eh, ļoti augsti nodokļi, ko apvienotā karalisti ir uzlikusi šiem produktiem, bet liela daļa nāk vispār no trešajām valstīm, un bieži vien tie ir tiešām viltojumi, kas var būt vēl kaitīgāka veselībai. Uh, bet, nu, tās ir ļoti lētas cigaretes. Mums jāapzinās vienkārši, kādi var būt šie uh, blakus efekti, nevēlamie blakus efekti. Un uh, šajā jautājumā es arī augstu vērtēju komisijas uh, nostāju par to, kā rīkoties attiecībā pret trešajām valstīm. Uh, ja viņu ražojumi neatbilst uh, mūsu prasībām un PTO tiesniecības nolīgumiem par attālināto pārdošanu. Šeit, manuprāt, ir jānosaka skaidri nosacījumi, lai būtu juridiskā noteiktība. Mēs atbalstām jaunu likumdošanas pilnvaru, kas ievieš uh, jaunas prasības, lai pārbaudītu pircēju vecumu. Nesmu pilnīgā pārliecināts, ka aizliegums šeit, kā to piedāvā uh, referenta ir proporcionāls šīs pārskatīšanas mērķiem. Par novatoriskiem tabakas produktiem es atbalstu komisijas priekšlikumu par jaunu sistēmu notifikācijai. Gadījumā, ja dalībvalsts gribēs iet tālāk, šajā priekšlikumā ir pietiekama elastība attiecībā uz priekšautorizācijas procedūru. Un mēs arī atbalstām grozījums šajā kontekstā. Mm ir jārespektē uh, proporcionalitāte un subsidaritāte. Es gribētu uzdot jautājumu, kāpēc uh, netiek paredzēta obligāta priekšautorizācija. Tagad par šo delikāto e-cigarešu jautājumu. Papētīju šo jautājumu tuvāk, piedalījos pirmajā seminārā, ko organizēja referente, un uh, arī mani vēlētāji ir vēršies pie manis šajos jautājumos, un es eh, domāju, ka šeit tiešām ir eh, um, problēma komisijas priekšlikumā. Nezinu, vai šie ir tiešām medicīnas produkti, kas būtu jāregulē medicīnas produktu direktīvā. Manuprāt, šeit vienkārši ir jautājums par to, vai to var uzskatīt kā pievilināšanas produktu jauniem smēķētājiem. Es nedomāju, ka tas tā ir. Viss pierādījumi, ko esmu redzējis, norāda uz to, ka tie ir aizvietotāji produkti, uh, Eh, tiem var būt eh, eh, tāds nolūks, ka tie palīdz cilvēkiem atmest smēķēšanu. <clears throat> Un daudz saka, ka viņi varētu atgriezties pie smēķēšanas, ja viņiem nebūtu pieejami šie um, produkti. Šis ir tirgus, kas uh, ir pieaudzis bez jebkāda regulējuma un nav nekādu pierādījumu, ka uh, Um, tātad šeit nav, ka tur rodas liels problēmas cilvēku veselībai. Šis uh, tirgus ir uh, attīstījies un pieaudzis, un uh, es nedomāju, ka medicīnisko produktu direktīva ir pareizā vieta, kur regulēt šos produktus. Uh, ir, piemēram, Indes direktīva, produktu drošības noteikumi, citas direktīvas. Uh, un vajadzētu padomāt, vai tam nebūs nevēlamas sekas, eh, ja padarīsim šo produktu pārāk eh, sarežģīti eh, regulējamu mazajiem ražotājiem, kas tās ražo. Vienkārši tad tas novadīs pie tā, ka cilvēki atgriezīsies pie cigaretēm, un tās nav sakas, ko mēs vēlamies redzēt. Ir tie pāris uh, ražotāji, kas vēlas, lai šis produkts tiku reglamentēts, un uh, viņi uh, redz šeit dažādas priekšrocības, piemēram, eh, nodokļu atlaides. Eh, redzu, ka Kristofers ir savā vietā, tāpēc neko neteikšu par snus, jeb šo zelējumu tabaku. Atstāšu to viņam. Paldies. Paldies, Mārtiņ. Eh, nākamais runātājs. Uh, Paldies. Arī es gribētu pateikties referentiem par lielisko darbu. Un šobrīd mēs esam iecerējuši vēl ambiciozāku pieeju, un es domāju, ka mēs varam noteikt augstāk nekā 75% eh, līmeni un eh, gribētu piedāvāt 80% pārklājumu līmeni paciņai un šie skaitļi varētu būt maksimāli, ko dalībvalsts varētu noteikt. Tāpat e, piet, ieteikums par e, standarta pēciņu, kā to piedāvā PVO, e, arī mūsuprāt būtu pareizs. Mēs esam arī domājuši par to, kā mazināt jau gados jaunu un uh, vispār jaunu smēķētāju piesaistīšanu, lai gan tabaks nozari eh, pie šiem jautājumiem strādā. Tāpat arī mums vajadzētu domāt par to, kā varētu mazināt jauniešu interesi pār eh, tābaku, ņemot vērā tos produktus, kas ir pieejami tirgu, un tāpēc mēs gribētu grozījumos iekļaut aizliegumu pārdot nepilngadīgajiem lietotājiem tirzniecības vietās, un šis aizliegums ir spēkā ir Eh, īrijā, un arī mēs esam sākuši novērot mazāk, eh, mazāku jaunus, gados jaunus smēķētāju skaita pieaugumu. Mēs gribētu virzīties tālāk. Tāpat nav nekāda attaisnojuma pievienot uh, papildu vielas, kas eh, padarītu tabakas izstrādājumus pievilcīgākus. Kā direktīva piedāvā un norāda aditīvs ir viela, kas ir piedāvāta izstrādājumam a, papildus tabakas lapām. Un Pēc šīs definīcijas cukurs ir papildviela, pievienota viela, un pat, ja tas nerādā atsevišķu garšu, tas ietekmē aso garšas, tabakas garšu, it īpaši palīdzot mudināt cilvēkus eh, pievērsties smēķēšanai. Papildviela, kas eh, palīdz veidot toksicitāti, eh, nedrīkst būt eh, pieļaujami. Un visbeidzot, marķēšanas regula ir jātiecina uz cigāriem, cigarelām un pīpēm. At atteikšanās no smēķēšanas jebkurā dzīves periodā sniegs savu labumu, un it īpaši ir jākoncentrējas uz jauniešiem, un mūsuprāt nebūtu pareizi ignorēt vecāku, eh, gados vecāku eh, smēķētāju jautājumu. Un 7. maijā kopā ar kolēģiem mēs varēsim apspriest šos jautājumus tālāk runājot par e-cigaretēm, elektroniskajām cigaretēm pēc vairākajām, eh, vairākām sanāksmēm, kas ir notikušas. Esmu aizvien vairāk un vairāk pārliecināta, ka arī šie produkti ir jāpakļaus stingrākiem regulējumiem. Eh, un es gribētu pateikties referentei par paveikto un it īpaši par iesaistīšanos ar visiem ēnu referentiem un mūsu prāts nozare varēs eh, ņemt vērā iete, mūsu ieteikumus. Paldies, Linda, par paveikto. Paldies! Ir eh, gara liste runātājiem, kuriem nav laika runāt, un es gribētu lūgt uz sadarbību. Es varu piešķirt tik vienam pusotru minūti. Es saprotu, ka temats ir interesants un ļoti daudz sakāmā, taču pretējā gadījumā pēdējie runātāji un komisārs nevarēs izteikties. Vai visi varētu? E, visi varētu izteikties pusotras minūtes garumā. Pilārā jūso tagad. Paldies, priekšsēdētāji, mēģināšu izteikties pusotras minūtes laikā. Šis ir veselības e, aizsardzības jautājums. Un ir ļoti svarīgi, lai smēķētāji atmet smēķēšanu un netiek piesaistīti piesaistīti jauni e, smēķētāji. Tāpēc ļoti būtiski ir arī pievērst uzmanību tabakas e, iesaiņojumam. Tāpat ir svarīgi ir izglītot jauniešus, izglītot to skolās, un ja meitenei vēlas e, nopirkt, e, nopirkt tabaku, tāpēc, ka tā ir skaistā paciņā, un tiek, e, tas nebūtu pieļaujams. Tāpat arī uh, E, šobrīd ir aizliegts tabaks izstrādājums pārs, e, pārdot personām līdz 18 gadiem, ja kāds vēlas smēķēt, lai smēķē, bet daudz svarīgāk ir informēt e, jaunos smēķētājus, ne tikai koncentrēties uz paciņas izskatu. Galvenais temats ir veselība un neiestrēgsim pie cigarešu paciņas. Tālāk eh, par elektroniskajām cigaretēm. Katrā gadījumā eh, vai tur ir nikotīns vai nav, arī es eh, piedalīšos uzklausīšanā. Un tas varētu nozīmēt piešķirt darbu vieniem uzņēmumiem, lai atņemtu citiem. Eh, ja, tā, ja šādas e-cigaretes tiks pārdotas tā, eh, aptiekās, tad cilvēki uzskatīs, ka tas ir kaut kas veselībai noderīgs, jo tabakas eh, aptiekās pārdod zāles. Paldies, nākošais runātais Hībner. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, ka arī veselība vienmēr ļoti būtiska, tas ir arī pamats komisijas priekšlikumam. Es pilnībā piekrītu Lindai. Jebkurā gadījumā vajadzētu aizliegt pārdošanu pa internetu, jo nekad nevar zināt, kas eh, otrā galā sēž pie datoru un kas eh, pasūta preci. Tas nozīmē, ka pārobežu tālbārošana nedrīkstētu tik pieļauta. Arī paciņas izrotājumi nedrīkstētu tikt atļaut. Gribētu vēsties pie Lindas, lai viņa pārdomā, ka varbūt vajadzētu dokumentā iekļaut punktu ka dalību valstis eh, savā jomā, piemēram, izglītības jomā, sarīkot izglītības pasākumus vai arī rīkot kampaņas pret tabaku. Vajadzētu arī harmonizēt vecumu 18 gadi, lai nebūtu tik daudz jaunie cilvēki, kas uh, eh, sāk smēķēt par produktu pašu. Var teikt, ka vajadzētu atļaut tās eh, piedevas, kas ir nepieciešams ražošanā, un tas vienkārši ir vajadzīgs, un tās ir jāatļauj. Aromatizātoru aizliegumi. Ja viennozīmīgi ir pierādīts, ka šie produkti ir vai nu indīgi vai padara atkarīgus cilvēkus, tad ir jāizliedz e-cigaretes, jebkurā gadījumā ir tāpēc izstrādājums vajadzētu arī uh, aizliegumu publiskās vietās smēķēt, tas ir nikotīns, un arī minimālajiem vecumam vajadzētu būt, kā jau kolēģi teica. Paldies. Tad tas divnozīmīgi. Nākošais runātājs krīzes dēļ. Vēl pirms trim mēnešiem es nebiju par tādām dzirdējušiem cigaretēm, bet pat redzējis pēc tam e, pēc rakstā vietējā avīzē es uh, saņēmu simtiem vēstuļu no agrākiem smēķētājiem, kas ir mēģinājuši iet cigaretes, eh, kuri apgalvoja, ka viņi ir izmēģinājuši visus līdzekļus, bet eh, e-cigarete palīdzējusi, un viņi ziņo, ka eh, e-cigaretes ir palīdzējušas atmest smēķēšanu. Cilvēki saka, ka veselība uzlabojusies, un, manuprāt, komisija kļūdās šeit. Ja cilvēki e, nesāk lietot e-cigaretes, tad varbūt vairāk nomirst no smēķēšanas. Un man ir vēstules šeit no kāda profesora, kurš Eh, ziņo, ka uzskata, ka e, elektroniskā cigarete ir disruptīvs rīks tabaks nozarei, citiem vārdiem sakot, palīdz atmest smēķēšanu. Es esmu saņēmis ļoti daudz vēstuļu e, no cilvēkiem, kuri saka, ka tagad viņi uzskata tabakas garšu par pretīgu, un viņi vairs nevēlas atgriezties pie tabakas. Man, un es domāju, ka e-cigaretes vienkārši palīdzēs glābt dzīvības. Tālāk par jauniešiem. Un, domāju, ka daudzi e, uzskata, ka tas vairs nav stilīgi. Un arī mums ir jā, jāstrādā ar tiem, kuri vēlas atmest smēķēšanu. Paldies! Nākošais runātājs. Eh, Estlunda, paldies priekšsēdētāji. Ļoti labi, ka komisija nāk uz klajā ar šo priekšlikumu, lai mazinātu smēķējošo jauniešu skaitu. Varu tikai apsveikt referenci. Gribu atgriezties vēl un teikt dažus vārdus par snus, jeb košļājamo tabaku. Nedrīkstam aizmirst to, ka mēs iestājāmies Eiropas Savienībā zviedri ar nosacījumu, ka varēsim turpināt pārdot un lietot snus. Kā arī snus ražotāji ļoti daudzi ir eh, slēguši savus uzņēmumus, jo tie vairs nevarēja pārdot. Daudzi uzskata, ka uh, snus pārdošana ir aizliegta uh, pēc uh, un sakarā ar pievienošanos Eiropas Savienībai, un sviedri pat to uh, neeksportē, nekur tas bija tīri zviedru uh, produkts. Es gribētu, lai snus tiktu izslēgts no direktīvas, jo šis ir produkts, kurš nav labi reglamentēts Eiropas direktīvā. Uh, un eh, tādā veidā problēmu nevarēs sakārtot. Ja tiks aizliegts snus, tad izmēģinās citus produktus. Es domāju, ka šeit jāļauj Zviedrijai pašai sakārtot šo problēmu. Un es gribētu, lai no direktīvas tiktu izņemta šī košājumā tabakas snus. Domāju, ka snus ir jāizslēdz no sastā panta E, jautājumā par e, piedavām un aromatizētājiem. Es nedomāju, ka Eiropa vienpusīgi nevar definēt to, kas ir snustai, ir e, jārespektē Zviedrijas karalistas iestāšanas līgums. Paldies priekšsēdētāji, paldies Lindai par uh, likumdošanas priekšlikumu, uh, ziņojumu priekšniekumu. Es pārstāvu tādu pašu pieju, kā Karls Hainz Florence uh, no tādas partijas kā referents ir ieteicis, un to ļoti atbalstu. Uh, Negribu tādēļ visu atkārtot, ko viņš teica. Divi, trīs papildus punkti. Pirmkārt, par eh, pieminētajām vielām, bet tika diskutēts par cukuru tematu. Arī Tomas Ulmers citā sanāksmē to jau pieminēja. Mums vajadzētu nesīvai par to runāt, jo komisijas priekšlikumā arī bez jebkādiem ierobežojumiem tas būs iespējams, bet uh, tam var būt ļoti kaitīga ietekme. Šai sakarā mums vajadzētu paraudzīties, ka mēs eh, plenāru sēdē diemžēl, pret mūsu gribu bū, tika atkal ieviestas specifiskas subsīdijas tabakas ražošanai. Es domāju, ka vajadzētu runāt ar ministru padomu, ka mēs panātos pretie padomē, lai būtu tāpat, kā tur nebūtu nekādas specifiskas subsīdijas tabakai. Mana īpašā uh, vēlme, ko gribu pateikt eh, Lindai eh, eh, Makevinai. Mums vajadzētu vairāk pievērsties pasīvais meķēšanai. Pirmajā sarakstā 14 brīdinājumi norādes, kas ir ar valodu un attēlu izteiktas, divas no tām ir attiec uz pasīvo smēķēšanu. Vispār, kas attiecas uz smēķētēm, tie ļoti specifiski. Mani priekšlikumi no manas medicīniskās prakses proti smēķēšana veicina to, ka ir bērns jums par agru, tas te var novest pie pēkšņas bērna nāves, tas var eh, ļoti pasliktināt astmu bērniem, un es domāju, ka to mums vajadzētu daudz skaidrāk un tā uzskatāmāk parādīt, jo, ja trešajiem nodara kautējumu, tas ir daudz ļaunāk nekā kāds izdara kaitējumu pats sev. Paldies! Speakers, uh... Paldies! Nākošais runātājs. <clears throat> Paldies! Ļoti īsi! vairāk jautājumi, kas jau tika pasvītroti. Tomēr gribu pateikties Lindai par viņas izklāstu. Cīnīties pret smēķēšanu un novērst jauniešu smēķēšanu. Nav iespējams tikai un vienīgi ar šādu veidu pasākumiem. noteikt kādu vienu līniju patērētājiem. Es domāju, ka galvenokārt ar informācijas un izglītošanas kampaņām skolās, ar specifiskām informācijām, mēs varam nonākt pie mērķa. Piemēram, vēl papildus pasākumiem, kā aizliegt nepilngadīgiem tabaks pārdošanu, paredzēt vietas smēķēšanai, tāpat arī veidot šīs ģeneriskās standartizētās paciņas bez nosaukuma. Tas varētu kavēt zināmā mērā eh, gan iekšējo tirgu, gan intelektuālo īpašumu, un es domāju, ka paredzēt eh, sastāvdaļu ierobežojumus bez zinātniskiem pierādījumiem varētu būt ļoti kaitīgi, tīpaši nelegālās uh, nelikumīgas eh, konkurences jomā, ko varētu šeit pie, pieminēt. Un es eh, nedomāju, ka direktīvai vajadzētu šīs lietas ierobežot. Visbeidzot, e-cigaretes piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Domāju, ka tas ir līdzeklis samazināt smēķēšanu tiem, kuri vēlas no eh, atbrīvoties no smēķēšanas. Tas ir līdzeklis. Nedomāju, ka eh, vajadzētu penalizēt šos lietotājus. Nākošais runātājs Morkunaite. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs jau esam dzirdējuši vairākus argumentus, un es gribu pateikties referentam ēnu referentiem, kuri ir pauduši viedokļus gribu pieminēt vienu aspektu, kas ir e, kontrabanda. Vairāki kolēģi jau par to ir runājuši, un tā ir nopietna problēma. Mans jautājums komisija ir sekojošs. Kā jūs vērtējat kontrabandas apjomu un kāds ir jūsu viedoklis par šo parādību. Tiek runāts, ka 35% tabakas izstrādājumu tirgu ir viltoti, ka tie nāk no kontrabandas avotiem. Tāpat arī tiek eh, lēsts, ka šis skaitlis var pieaugt līdz 50%. Vai komisija uzskata, ka tā ir nopietna problēma. Vied, ir te cilvēki, kur apgalvo, ka ir jānodrošina labāk robežu sārdzi. Es esmu uh, no Lietuvas, mums ir robeža ar Eiropas Savienības kaimiņu valstīm. Vai jūs nedomājat, ka pieaugs ar drastiskākiem noteikumiem uh, aizvien eh, vairāk šādu kontrabandas gadījumu. Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, es vēlos sākumā uzsvērt, ka smēķēšana galvenokārt eh, nogalina cilvēkus un padara tos atkarīgus, un tā ir ļoti neveselīga. Un tādēļ mums vajadzētu attiecīgi pret to izturēties. Esmu pārliecināts, ka cilvēki pārtrauc smēķēt, ja viņi paši pieņem tādu lēmumu. Tādēļ mums viņiem vajadzētu sniegt pietiekam daudz informāciju par to, saprotam informāciju, patiesu informāciju. Mums vajadzētu atbalstīt arī tos, kuri pieņem lēmumu tikt vaļā no atkarības, jo ir pierādīts, ka tie, kas uh, grib pārtraukt smēķēšanu un saņem arī profesionālu atbalstu, viņiem ir daudz lielāka iespēja pārtraukt smēķēt. Arī izglītībā ir ietekme uz smēķēšanu. Mani bērni nesmēķē, jo mēs viņus tā esam audzinājuši. Nevis tādēļ, ka viņiem būtu bijis par maz uh, pieejams reklāmas par smēķēšanu. Gribētu teikt, ka Eiropas Savienībai uh, tabakas ražošanu nevajadzētu regulēt, un es domāju, ka arī veselības eh, aizsardzība ir subsidārs princips, tādēļ mums eh, nevajadzētu nekādu īpašu regulējumu šeit. Katram eh, noregulējumu vajadzētu pamatoties uz pierādījumiem. Atcerēsimies pagāns kļūdas, ko esam izdarījuši, piemēram, ar saules enerģijas ražošanu, un es redzu šeit, ka ir ļoti liela iespēja, uh, un ka cigaretes tiek viltotas, un arī ir cigarešu kontrabandai. Uh, we... Paldies, priekšsēdētāji, nākošais no runātās Fjellners. Ļoti labi, ka mēs cīnāmies pret jauniešu piesaistīšanu smēķēšanai, bet ko mēs darīsim ar jau smēķējošajiem? Domāju, Krista Deivida sacītais par e-cigaretēm ir patiesa, tāpat arī runājot par snusiem zelējamo tabāku. Ko tad Franči būtu sasījuši, ja Eiropas Savienība būtu aizliegusi vīnu un atļāvusi e, šņābī? Linda, tagad situācija ir tāda, ka mēs aizliedzam vīnu Eiropā, atļaujot vatku un aizliedzot visu pārējo, izņemot balto vīnu Francijā, jo šobrīd e, mēs sākam regulēt produktu, kuru mēs nevēlamies e, laist Eiropas Savienības tirgu, paturiet iekš, iekšējā. Un e, zelējumās tabakas gadījumā mēs esam sacījuši, ka mēs to vēlamies savā tirgū. Taču mums ir e, šobrīd attieksme savāda, ka mums tas ir aizliedzams Eiropā un regulējams Zviedrija ir savāda. Es atbalstu Deivīdu sacīto, ka ik viens, kas va, e, ik viens pasākums, lai palīdzētu atbrīvoties no smēķēšanas, ir labs, bet mums ir jāpiekrīt tas, ka mēs. Uh, nevēlamies šo izstrādājumu iekšējā tirgu, bet regulēt to Zviedrijā ir vienkārši nekonsekventi. Paldies. Nākošais runātājs. Γιώργος Κουμουσάκος. Καλωσορίζω την Paldies, priekšsēdētāji. Apsveicu komisiju par paveikto darbu. Protams, mērķis ir aizsargāt, pasargāt jauniešus no šī kaitīgā ieraduma. Un arī domāju, ka mūsu referente ir daudz strādājuši, strādājusi, lai sasniegtu šo mērķi. Bet gribu paust savas bažas pār vienu punktu laika trūkuma dēļ izteikšos ļoti īsi. Domāju, ka mūsu rīcībā nav pietiekam daudz informācijas, kas pierādītu, ka slims tievās cigaretes ir pievilcīgāks jauniešiem, kur vēl nav sākuši smēķēt. Lai gan mēs zinām, ka uh, mēs redzam, ka tās uh, lieto jaunieši, kas jau ir smēķētāji. Un arī tievo cigarešu aizliegums nebija iekļauts komisijas ziņojumā priekšprojektā un netika apspriests publiski. Es uzskatu, ka aizliegums bez jebkādas elastības Eh, tievajām cigaretēm ir mazliet patvarīgs. Bez tam ir vēl vairāki citi jautājumi, kas būtu apspriežami. Taču, kā jau sacīju, manuprāt, vadlīnijas ir pareizas, tomēr domāju, ka mūsu spriedums jāpārskatā. Paldies, nākošais runātājs. Eh, gribu pateikties referentam. Es pats savā dzīvē neesmu smieķējis nevienu cigareti, un es nezinu, ko esmu palaidis garām, bet zinu, ka savulaik 70. Eh, gados es tiku pietiekami labi informēts, lai nesāktu smēķēt. Domāju, ka viss jautājums pamatā ir jābalsta uz informēšanu. Tas attiecās uz kultūru, attieksmi un arī to, cik eh, lēts vai dārgs ir izstrādājums un cik jums ir atļaujas to smēķēt mājās vai ārpus tās. Un mums ir. Mēs mēģinām e, smēķēšanas jautājumu risināt, mēs, e, mēs Eh, gribam piešķirt priekšrocības kontrabandas cigaretēm un beigās tas dos iespēju jauniešiem vairāk uzsākt smēķēšanu. Jo arī dienvidos ir ļoti svarīgs jautājums, ir cik viņiem ir naudas, lai nopirkt cigaretes. Esmu dzirdējis, ka mēs mēģinam atrunāt jauniešus no smēķēšanas. Manuprāt, mēs eh, mums vajadzētu mēģināt uh, mazināt smēķēšanas skaitīgumu. Un šeit var iekļaut to, ka smēķētāji varētu mēģināt atteikties un atmest savu netikumu. Piekrītu Kristam, ka smēķēt arī atbalsta smēķēšanas atmešanā. Mēs runājam par ļoti daudziem cilvēkiem, kuri tiks skarti, un tie ir paši smēķētāji. Tāpēc gribētu skatīt šos jautājumus vairāk. Um, nākošais runātājs Mario Prīlo. Grazie, prezidente. Il fumo fa male. Paldies, priekšsēdētāji. Smēķēšana ir kaitīga veselībai. Es kādreiz smēķēju, apmēram 25 gadus smēķēju. Un tāpēc tagad es uh, cenšos uh, samazināt to kaitējumu, uh, Eh, cilvēkiem, kas cieši no šī eh, ieraduma. Referenta minēja virkni ļoti satraucošu skaitļu. Mums ir jāveic profilakses darbs, lai samazinātu sabiedrībai uzliktās izmaksas eh, attiecībā uz um, tiem cilvēkiem, kuris cieši no dažādām slimībām smēķēšanas dēļ. Par to jau maksā visi. Un arī uz iepakojumu attiecībā uh, ir jādomā, lai tas nebūtu pārāk pievilcīgs uh, jauniešiem un sievietēm. Mums ir jānodrošina, ka jauni uh, patērētāji netiek piesaistīti smēķēšanai, mums ir jāaizsargā Eiropas pilsoņu veselība, jo īpaši ņemot vērā, cik daudz smēķētāju ir Eiropā. Un uh, cigarešu paciņas cenas paaugstināšana nevienmēr ir pietiekama, lai atturētu cilvēks no smēķēšanas. Tātad nav runa tikai par cigarešu cenu, nav runa tikai par to, ka cilvēkiem jāapzinās, ka tas ir kaitīgi viņu veselībai. Ir jādomā, ko vēl varētu darīt, lai mazinātu smēķēšanas radīto kaitēkumu. Uh, es domāju, ka mums vajadzētu daudz vairāk strādāt profilaktiskajā uh, jomā. Uh, vajadzētu atbaidīt cilvēkus no smēķēšanas. Mēs šeit runājam par uh, slimībām, kas ir sāpīgas, dārgas un uh, ilgas. Varbūt tādējādi mēs varētu mēģināt apturēt jauniešus uh, no smēķēšanas uzsākšanas, un ja tas mums izdotos, tad mēs būtu paveikuši tiešām īstu uh, pakalpojumu, īstu varoņdarbu Eiropas ekonomikas vārdā. Paldies, jūs uh, jau izlietojat ļoti daudz runāšanas laika, mums ir vairāk uh, runātāju. Jūs eh, jau esat eh, pabeidzis, izmantojis savu runāšanas laiku, man jādod eh, vārds uh, vēl citiem. Vilmot. Uh, uh, Nākamā Glenis Vilmot, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka Linda ir tiešām paveikusi lielisku darbu pie šī ziņojuma, un es viņu atbalstu attiecībā uz standartizēto iepakojumu. Uh, Pagājušais, kad mums bija debats, dzirdēja ļoti dīvains arguments, proti, ka šis standartizētais iepakojums veicinātu uh, to, ka jauniešiem patīk cigaretes, jo tas tā kā aizliegtais auglis un ir visādi pierādījumi, bet nekas to neatbalsta. Es nezinu, kāpēc ir šis iespējas radies par e-cigaretēm. Es zinu, ka šis ir ļoti sarežģīts jautājums, uh, ir šeit spēcīgi lobby un es uh, tiešām atbalstu tos, kas uh, izmanto šo produktu, lai uh, nesmēķētu, bet tik un tā šai joma ir jāregulē, un ja tas ir smēķēšanas produkts, tad tas tā arī ir jāregulē. Daudzās dalībvalstīs tas tā jau ir. Uh, bet mēs nevēlamies aizliegumu, jo ja šis produkts palīdz cilvēkiem atmest smēķēšanu, tas ir lieliski. Mums ir jādomā par garāku pārējais periodu, lai būtu iespēja certificēt šos produktus. Tas būtu labs veids uz priekšu. Būs interesanti uzklausīt argumentus uzklausīšanā, un es labprāt uzklausīšu arī citus komentārus. Manuprāt, Kris nedaudz uh, pārspīlēja, runājot par e-cigaretēm. Mums tas ir jāskata loģiski par ūdenspīpēm. Es nedomāju, ka var teikt, ka tie ir tikai vecāki cilvēki. Man saka, ka tagad esot moderni smēķēt jauniešiem šīs ūdenspīpes. Uh, Es nedomāju, ka šeit mēs uh, saskaramies tikai ar vecāku gadgājumu cilvēkiem, kas smēķē ūdenspīpas. Es piekrītu tiem kolēģiem, kas uh, minēja cukuru kā piedevas, uh, par to ir jāsatrauc un citas piedevas jāņem vērā. Paldies, Glenis, un uh, nākamā Edita Strēlā. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Savā laikā biju smēķētāja Un tāpat eh, eh, manā dzīvē bija arī daudzi eh, draugi, kuri ir aizgājuši no šīs dzīves vēža dēļ. Vārdu sakot tā fakta dēļ, ka viņi bija smērķētāji. Bet Es tagad gribu runāt par kādu gadījumu, kas nav saistāms ne ar pievilcīgāku kastīti, ne ar citu. Tas viss ir um, diezgan pamatījotājums, taču mums ir jāņem vērā arī aspekti tīri tehniska rakstura iesaiņojumam, kas tiek pārdoti atsevišķās valstīs, un es šeit domāju konkrēti e, paciņas lielums Azoru salās Portugālē. Kas ir mazākas šīs e, tabaks kastītes? Tās nav tik pievilcīgas, cigaretes ir īsākas, un trešajā pantā sacītais par to, ka ir iespējams tas, kā e, iepakojums var būt vai nu no kartona vai mīkstāka materiāla, pēc tam citā pantā norādīts, ka augstums ir 65 mm un platums 55 mm. Tas attiecas uz cigarešu paciņām šīs paciņas neatbilst eh, minētajiem eh, dimensijām. Un pārveidot eh, šīs fabrikas, kas ražo nu jau vairāk nekā simts gadus, būs ar ļoti smagām soci, sociāli ekonomiskām sekām. Man ļoti žēl ja man būtu eh, trīs minūtes laika, ko izteikties, es būtu varējusi e, izklāstīt savu sakāmo, bet es gribu tomēr izklāstīt savu konkrēto gadījumu no Azoru salām. Pēc pusotras minūtes. E, Pārsniedzot divu ar pusi minūtēm, man ir jāpārtrauc runātājs. Uh, Un es domāju, ka jūs izklāstījāt savu par paciņām. Jā, tomēr es domāju, ka šis jautājums ir jāņem vērā, tāpēc, ka šo fabriku slēgšana nozīmētu bezdarba pieaugumu un smagas ekonomiskas sekas Es aicinu respektēt tādu specifiku, kas ir valstī tādā kā Portugāla. Paldies, paldies. Nākošais runātājs Mišēla arī vazī. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies, Lindai par sagatavoto ziņojumu, kuras sniedz daudz risinājums. Domāju, ka ir jāzina, ko mēs gribam. Mūsu mērķis ir samazināt smēķētājs skaitu, un domāju, ka ir divi aspekti. Pirm, pievilcības un atkarības problēmu. Par pievilcību runājot, iesaņojums ir ar nozīmi. Palā, parādīšu fotogrāfijas, kur ir tabakos iepakojums sievietēm, kas ir līdzīgs vai nu. No pūdernīcai vai e, lūpu krāsai, un mēs spēlējamies ar iesaņojumu sēksīgo pusi. Un sieviete domā, lūk, manā somiņā tas izskatīsies labi. Tas ir viens aspekts. Otrais aspekts eh, - iepakojums. Ja mēs domājam par plaušu vai kaklavēzi, jā, tas arī ietekmē. Es negribu nokļūt tik tālu. Šādā tēla var, var būt disvazīva. Tālāk aromāti. Kāpēc viņi saliek vaniļu, eh, šokolādi eh, vai mentolu? Tas ir, lai noņemtu tabaks garšu. Mēs uzskatām, ka pievilcība ir jāsamazina. Tālāk, nākošā problēma ir atkarības problēma, jo ir nikotīns, kas jūs padara atkarīgu, bet ir visas papildvielas, un es gribētu izveidot pozitīvu listi, kas ir atļauts, jo ja tiek izveidot negatīva listes, zinu tabaks rūpnieks, tas ir tāpat kā farmaceitiskajā rūpniecībā, viņi atradīs Eh, citu vielu eh, un teiks, eh, viņi kaut ko pievienos un teiks, nē, šī ir jauna viela, tāpēc ir ļoti labi teikt, ka jāsvitro ir amonjaks, cukurs, jo amonjaks palīdz nikotīnam uzsūkties smadzenēs, tas padara, tas rada atkarību. Un par elektronisko cigareti varu piekrist, ka ja nav nikotīna, nav problēma, bet, ja ir nikotīns, tam ir jākļūst par farmaceitisku produktu, kur jānodrošina drošība un efektivitāte. Paldies, nākošais runātājs. Eh, paldies, ļoti īsi nākošais runātājs Šaldi Mozē. Atbalstu ļoti E, smalko un pareizo lindas pieju ir nozīmīgi regulēt paciņas izskatu un uh, lielumu. Bet pati nesmēķētāja būdama esmu redzējis šīs rozā paciņas, kas tik metinīgas izskatās, ko gribās iegādāties, un pret to ir jāpieņem līkumi. Īsigarāda. Jeg får rigtig mange henvendelser, som alle kollegaer. Tālāk par e-cigaretēm runājot, arī man būtu sakāms eh, savs vārds. Domāju, ka ir vajadzīgas, eh, vajadzīgas zināšanas, lai saprastu, kas ir labs, kas ir slikts. Mums ir jāregulē e-cigaretes, ne, nevis jāaizsliedz, bet jāregulē, lai palīdzētu eh, smēķētājiem atbrīvoties no smēķēšanas. Un visbeidzot, pār tabakas. E, direktīvas mērķis ir mazināt smēķējošo jauniešu skaitu. Bet ir jāsamazina, piemēram, dārvas vai citu bīstamo vielu saturs cigaretēs, nedrīkst atstāt to patērētājam, bet ir jāspiež rīkoties tabakas nozara. Nākošais runātājs Sofija Konī. Paldies, dargie kolēģi! Pirmkārt, Linda, bravo! Pār sagatavoto ziņojumu, bet atsevišķas lietas man uzrunā. Pirmkārt, Kārlis Hainz Florence bieži norāda to, ka šī ir um, sabiedrības veselības problēmas. Trīs eh, simt mirušo dienā tas ir tā, kā katru dienu nogāstos lidmašīna. Un, ja eh, kādai kompānijai katru dienu nogāstos lidmašīna, tai tiktu aizliegtu strādāt. Tāpēc mums ir e, E, mums ir jāpārvara tabakas nozares e, visvarenība. Tālāk runājot par fotografijām un par meitinīgajām cigarešu paciņām. Fotografijas, e, manuprāt, tā nav, tas nav risinājums problēmai, vai mēs tur atstātu 60 vai 75% ar fotografijām. Tā nav problēma, jo šodien ir, piemēram, luksusa preču ražotāji kuri cigarešu et, etvijas sagatavo, piemēram, skaistu miroņu galvu eh, ar, ar spīguļiem, lai tur varētu salikt eh, cigaretes iekšā. Tā tad, manuprāt, tas neko nedos. Pirmkārt, ir vajadzīga pedagoģija, sākot skolā, Linda, eh, tu teiksi, jā, ka tas nav mūsu kompetencē, bet šajā ziņojumā mums ir jāmudina dalībvalstis skolās, koledžās, licejos. Tālāk reklāmas pārraides, ko apmaksātu valsts un veselības aizsardzības dienesti Un tas varētu palīdzēt mūsu jauniešiem pārtraukt smēķēšanu. Tālāk eh, cigarešu acīs ceņas saprotu, ka Eiropai ir grūti lemt pār fiskāliem jautājumiem, taču, kad visās valstīs būs viena nepārliecinoša, nemudinoša Eh, paciņas cenas, eh, tad mazāk būs smēķētāji. Un es biju kādreiz smēķētājs. Apsveicu visus bijušos smēķētājus, kas ir atmetuši. Šķiet, ka tādu šeit ir daudz. Mikulasič. Thank you, Kail. Pēdējais runātājs ir Nikolāšičkovs. Priekšsēdētāji, paldies. Es drusku tā nedaudz jautrākā tonī gribu pabeigt diskusiju. Paraudzīsimies šo problēmu no ekonomiskas perspektīvas. Šodien mēs uh, saprotam tikai, ja runa ir par naudu. Un tas, es domāju, ka mūsu vēlētāji domā par ekonomisko aspektu, un mūsu pienākums ir parādīt, cik daudz kas maksā šajā jomā, cik daudz maksā hronisks pacients ar hronisku slimību, cik maksā astmas pacients. Šis pacients gadiem ilgi tiek ārstēts, cik maksā tas valstī pacients ar eh, kakla eh, vēzi un ar plaušu vēzi. Šodien šos pacientus mēs varam eh, gadiem ilgi ārstēt, bet kaut kādā šie pacienti tomēr nomirst. Un ārstēšanas laikā šie pacienti neiet uz darbu un viņi tiek ārstēti un kādam par to ir jāsamaksā. Slima cilvēka nāve tas šodien nevienu neskar. Tādēļ labāk koncentrēsimies uz finanšu aspektu un paskaidrosim, kā tas izskatās naudas izteiksmē. Un uh, tādā veidā mēs varēsim ietaupīt lielu naudu veselības sistēmā, un otrs puses mēs izglābsim daudzus uh, pacientus, pilsoņus. Esmu šokēts, ka citu kolēģi no citām komitejām šeit, uh, šajā komitejā, mēs esam eksperti šajā jomā, bet citi kolēģi no citām komitejām apgalvo, ka šī problēma nesot tik smaga. Viņa balsos tā, ka viņa mūsu centienus padarīs par nēsošiem. Tas, diemžēl, ir uh, ļoti žēl. Viena lieta mums nedrīkstētu atstāt vienaldzības. Ar vien vairāk jaunas meitenes sāk smēķēt. Ar 14-15 gadiem sāk smēķēt jau un tā ir epidēmija. Es kā vīrietis un ārsts domāju, ka tā ir ļoti smaga problēma, it īpaši pēc dažiem gadiem, jo šīs sievietes vēlāk būs mātes, un eh, daudzas no šīm sievietēm, kad būs grūtnieces, tad būs liela kaitējums. Commission. Tagad ir laiks eh, tikai mm, eh, komisijai. Jūs esat trīs šeit, un jūs varētu stādīties priekšā un sadalīt uh, savu uzstāšanos laiku, es, paturot prātā, ka dažas minūtes ir jāatstāj Lindai, bet lūdzu atstājiet eh, Lindai šīs piecas minūtes un organizēt laiku savā laikā. Jā, paldies, es varu runāt visu kolēģu vārdā. Pirmkārt, komisija vēlas pateikties referentiem par lielisko ziņojumu, tāpat arī ēnu referentiem un godējumiem deputātiem par komentāriem un jautājumiem. Protams, komisija ir gandarīta, ka referente atbalsta daudzus pasākumus, ko piedāvā komisija, un es koncentrēšos uz tām jomām, kur referents pieeja ir atšķirīga. Pirmkārt, standarta paketes. Mēs gribētu eh, piedāvāt šajā etapā daļēju pieeju, kas varētu būt pie, eh, piemērotākā. Vairāk iemeslu pēc. Pirmkārt, pašreizējā direktīva nepieprasa attēlu brīdinājumus, ko izmanto tikai desmit dalību valstīs. Mūsuprāt, lielāki attēlu brīdinājumi varētu būt nākošais loģiskais solis. Otrkārt, ir ierobežota pieredze ar standartizētām paketēm. Un tikai Austrālija pagaidām ir tādas ieviesusi. Un šķiet, ka e, tas ir efektīvāk salīdzinājumā ar to, ko piedāvā komisija, lai gan mēs ņemam vērā arī to faktu, ka Austrālijas valdība uzvarēja Austrālijas augstākajā tiesā, tomēr saistoši ir PTO lēmumi. Katrā gadījumā komisija Eh, spiedāvātais dod iespēju dalībvalstīm noteikt stingrākus pasākumus, ja tās uzskata, ka tās tie ir pamatoti un atbilst līgumiem. Komisija ap, pēc eh, transponēšanas termiņa sagatavos ziņojumu, koncentrējoties uz pieredzi, kas ir gūta uh, no standartizētām um, vienkāršotām paketēm. Tālāk pārrobežu pārdošana. Tika skatīts vairākas opcijas, un mēs uzskatām, ka obligāts uh, paziņojums uh, mazumtirgotājiem apvienojumā ar verifikācijas mehānismu ir proporcionāls. Tomēr mēs esam atvērti argumentiem no parlamenta puses Eh, un eh, citiem, kas uzskata, ka tas nav piemērots jautājums. Tievās cigaretes tagad ir skaidri pierādījumi, ka šie produkti ir pievilcīgi un konkrēti paredzēti sievietēm un jaunām sievietēm, un ne tikai pētījumos, bet arī tabaks nozares dokumentos to var atrast. Konkrēti eh, pierādījumi ir tam, ka var iegūt brīvus, bezmaksas paraugus, Eh, eh, tievajām cigaretēm ar nosacījumu, ka jūs paziņojat, ka esat sieviete. Jā, viņi ticēs jums, ka, jū, ja jūs teiksiet, ka um, jūs esat sieviete un 18 gadu veca, um, mēs izmēģinājām un saņēmām šos paraugus. Eh, tālāk, komisijas nodoms nav aizliegt elektroniskās cigaretes. Mēs pirmkārt vēlamies nodrošināt to, ka elektroniskā cigarete attīsta atmešanas potenciālu. Mēs vēlamies, lai šī izstrādājuma būtu droši, un vismazāk vēlamies, lai tās izmantotu jaunieši ceļā uz īstas smēķēšanas uzsākšanu. Ļoti daudzas tomēr e-cigaretes šobrīd tirgū nav bijušas pakļauts nekādai novērtēšanai, un atsevišķi ražotāji pat nespēja garantēt nikotīna līmeni šajos produktos. Šobrīd nav vienādu noteikumu elektroniskajām cigaretēm, kas satur eh, nikotīnu, un citām terapijām, kas arī satur eh, nikotīnu, bet ir apstiprinātas kā medicīniski produkti citās dalībvalstīs. Elektroniskās cigaretes bieži tiek izmantotas atmešanai, lai gan nekāda um, bilances vēl nav uh, sagatavotas. Tomēr autorizācija varētu būt vajadzīga šiem izstrādājumiem. Vēl citi jautājumi, kas ir pieminēti, piemēram, sastāvdaļām. Pirmkārt, mēs gribam koncentrēties uz pievilcību un uh, lai no mazinātu smēķējošo eh, eh, jauniešu skaitu. Raksturīgās sastāvdaļas ir viegli identificējams, jo to mērķis ir eh, ņemot vērā to, ka Šeit mēs piedāvājam testa paneļus, kas būtu zinātniska metode, lai noteiktu smaržu un garšu klātbūtni. Nelikumīga e, tirzniecība, vienkāršāks paketes novedīs pie e, e, neliku pagrīdes tirgošanas. E, tāda pastāv jau tagad un katrā gadījumā komisijas priekšlikums iekļauj rindu pasākumu, lai cīnītos pret šādu pagrīdes tirzniecību un lai varētu tajā pašā laikā produktu pastrā, padarīt eh, mazāk pievilcīgu. Tāpat arī ir provizors eh, priekšlikums, lai zināmās substances, kas palielina atkarību vai toksiskumu, tiktu aizliegtas. Un atsevišķas dalībvalstis jau ir sākušas interpretēt šo eh, priekšlikumu. Un visbeidzot daži vārdi par zelējamo tabaku. Pašreizējie notiekumi jau regulē snus, kas ir aizliegts Eiropas Savienībā, un e, Zviedrijai ir atkāpe vienā ziņā, kas ir mārketinga atkāpe, bet eh, paturot prātā brīdinājumu un visu pārējo. Un komisija neredz nekādu iemeslu šo politiku mainīt, jo vienošanās ir palikusi iepriekšējā. Visbeidzot, pēdējais komentārs. Vairāki deputāti runāja par iespējamu Uh, konfliktu ar starptautisko likumdošanu, tā skaitā PTO. Komisijas piedāvājumi pilnībā atbilst PTO noteikumiem, mēs nemeklējam nekādu priekšrocības vietējiem uh, ražotājiem un uh, Eh, esam izturējuši proporcionalitātes testu. Un tagad, Linda, vai tu gribētu izdarīt kopsavilkumu? Es teikšos īsi, neatbildēšu uz visu teikto, jo tas aizņemtu pārāk ilgu laiku. Un uh, eh, tūki ir sēdējuši šeit kopš trījiem arī ar viskaro balsojumu. Paldies visiem kolēģiem, ēnu referentiem un citiem, kas izteicās. Un uzklausot kolēģus, manuprāt, mēs panāksim labu likumdošanu par tabaku. Uh, Protams, ir eh, daži punkti, kuros ir viedokļu atšķirības. Par e-cigaretēm būs mums eh, darba seminārs, bet eh, gribētu vienkārši pateikt, ka daudzi domā, ka tie ir ļoti mazi uzņēmumi, bet lielākā daļa e-cigarešu tiek ražots Ķīnā un nemaz netiek ražots Eiropas Savienībā, un tas ir viens no jautājumiem, kas ir jāapzinās, domājot par kvalitāti, jo tur Eh, lai gatavot šādu produktu, būtu jābūt ļoti augstas kvalitātes uh, izēvielām. Uh, bet uh, tā tad nav tā, ka šie ir mazi uzņēmumi, daudz ir milzīgi uzņēmumi, un viņi, protams, būtu jāregulē. Tātad šis jautājums ir jāpēt, un to mēs arī darīsim. Un uzklausot mūsu valdības un regulātorus, kas jau divus, trīs gadus strādā pie šī jautājuma, un FTA nevarēs ierasties uh, no ASV, jo ASV tagad uh, arī strādā pie šiem jautājumiem, bet viņi nevarēs būt šajā uzklausīšanā. Uh, Ar Konikundze nav klāt vairs, bet es nosūtīšu pierādījumus par fotogrāfijām. Te ir ļoti skaidrs pierādījumi, ka šīs fotogrāfijas, kas ir šokējošas, ietekmē īpaši jaunus smēķētājus. Protams, ka tad nevar būt tik maziņas šie attēli, ja paciņi ir tik maziņi kā smarža iepakojums, un tāpēc e, būtu jāatsakās no šiem mazajām paciņām. E, Estrēlas kundze runāja par ļoti tehniskiem, konkrētiem jautājumiem. Viņa var e, iesniegt grozījumus, mēs tos ļoti nopietni izpētīsim. Svarīgi būtu, lai um, 75% vismaz no paciņas aizņemtu brīdinājumu. Uh, Cilvēki saka, ka vajag um, vairāk informēt sabiedrību. Jā, es piekrītu, bet es nedomāju, ka valsts iestādēm ir jāatņem atbildība cigarešu ražotājiem par šo darbu. Tātad ar Konīkons teica, ka var maksāt par šiem reklāmām un tā tālāk. Daži teica, ka uzņēmumi varētu daļai maksāt par šīm reklāmām vai informatīvajām kampaņām, bet es nezinu, vai tas ir izcinājums. Bet uh, tātad. <clears throat> jebkāda veida informācija uh, ir informācija sabiedrībai. Es Strasbūrā stāvēju aiz kādas sievietes, kas pirka cigaretes, uh, un viņu jautāja uh, kādu konkrētu mārku. Uh, uh, Un uh, tā nebija pieejama, un tad viņi izvēlējās kaut ko, kas ir vieglāks, un viņi izvēlējās šīs smalkās, tievās cigaretes, kas viņai šķita vieglākas. Uh, Un eh, ražotāji ir eh, tērējuši daudz laika un naudas, lai izdomātu šādus veidus, kā pievilināt patērētājus. Eh, Grūzījuma iesniegšanas termiņš, jūs to pateiksiet, priekšsēdētāji kungs, drīz, bet es ar prieku sadarbošos ar kolēģiem un ceru, ka panāksim ļoti labu uh, uh, rezultātu šai, šī darba noslēgumā. Paldies par jūsu dalību. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 8. maijas, 12. pa dienu. Kā lūdzu? Bet lūdzu, neiesniedziet grozījumus uh, visi pēdējā brīdī, jo 29. 30. maijas ir viedokļa apmaiņa par grozījumiem un 10. un 11. jūlijā tas tiks diskutēts komitejā, un tad paraudzīsimies, vai varam to panākt eh, balsojumu septembrī. Rīt 9. sāksies koordinātors sanāksme.